Good morning, ladies and gentlemen. We start our meeting 10 minutes too late. Labrīt, dāmas un kungi. Mēs 10 minūtes par vēlu sākam mūsu sanāksmi. Un mums ir 18 valodas pieejams valodu režīmā. Tieši tādēļ es uh, tagad runāšu dzimtajā valodā. Es vēlreiz jūs sirsnīgi sveicu ka visās pana komitejas sēdēs mūsu sēde tiek translēta Eiroparlamenta. Tiešsaist lapās es jūs ļoti sirsnīgi sveicu un pirms šodienas uzklausīšanas es gribētu vēl teikt pāris vārdus par sēžu protokoliem. Uh, 8. novembra, 14. 16. novembra un 7. decembra protokoli ir pieejami, nav izteikts nekādas piezīmes, līdz ar to tie tiek uzskatīti kā uh, pieņemti un ir spēkā. Vēl divas piezīmes. Pirmkārt, dokumentu pieejamība. Līdz šim no komisijas mēs vēl neesam saņēmuši tos dokumentus, ko uh, lūdzām. Daži ir uh, doti, taču īpaši komisāra Moskoviči vadītajā jomā dokumenti nav vēl pieejami. Un mēs tikai tad varēsim šos dokumentus pārbaudīt, kad tie tiks iesniegti. Viens no mūsu pieprasītajiem dokumentiem esot 40 lapas pušu garš, tā komisija saka, kas nozīmē, ka gan pārbaudot, gan izvērtējot būs ļoti liels darba apjoms. Bet ir arī ļoti patīkams paziņojums. Visas dalībvalstis ir pieņēmušas lēmumu vispār Elīdu komitejā, ka dokumenti mums tiks piedā, mēs varēsim tos izvērtēt. Mazāk labi ir padomas kontekstā. Šajā pašā līmenī tika pieņemts lēmums, ka uh, ļoti atturīgi viņi būs attiecībā uz valdību locekļu klātbūtni mūsu komitejās. Un secinājums ir tāds, ka rīt pie mums viesosies ekonā Maltas finanšu ministrs, taču kopējā sēde ekon ar a, a, Maltas un Igaunijas padomas. A, prezidentūra ceturtdien no rīta nevarēs notikt, un tādēļ no pulkstens 11. mēs varēsim diskutēt pa mūsu darba dokumentu. Sveicu jūs visus ļoti sirsnīgi, tīpaši sveicu uh, viesus. Šodien mm, uzklausīšana. Uh, advokāta, grāmatveža un banku darbinieku loma Panamas arhīvu kontekstā. Pirmā daļa, un pirmā daļa ir um, sadalīta paneļos. Pirmajā panelī uh, pieredzējuši zinātnieki un uh, arī ļoti zināmi, zināmas personības. Es jūs ļoti sirsnīgi sveicu šeit, uh, lai arī. Uh, ir um, dažādi uh, profesionālie gan uh, rīcības kodeksi, gan arī vadlīnijas uh, šiem ļoti dažādajām uh, da, uh, profesiju grupām, gan banku darbiniekiem, uh, gan arī uh, grāmatvežiem. Bet ir nozīmīgi uzklausīt uh, viņu visu specifiskās domas un apmainīties viedokļiem. Visi trīs ieaicināto uh, ir atbildējuši uz mūsu jautājumu katalogu, ir iesnieguši rakstveida atbildes, tās ir pieejamas. Uh, Tās uh, ir īstenībā iesniegts, neesmu vēl ar visām atbildēm iepazinies, taču tās ir pieejamas. Un tādēļ es uh, pirmā paneļa uh, runātājs sveikšu. Pirmais runātājs Ronens Falans, viņš ir vecākais uh, konsultants in, uh, institūcijā uh, Tax Justice Network. Viņš ir sarakstījis vairākas grāmatas par uh, ārzonām un. Uh, Eh, tāpat arī eh, nodokļu paradīzēm un starptautisko ekonomikas teoriju. Tāpat eh, profesora Broka Harrington strādā Kopenhāgenes biznesa augstskolā, sarakstījusi dažādas grāmatas. Viena tieši man šeit ir um, rokā, esiet sirsnīgi sveikta, un tāpat arī Daniels Hols. Viņš ir um, Borfards Global Corporate Intelligence organizācijas direktors un līdzvadītājs. Katram runātājam piešķiršu desmit minūtes laika, lai viņi varētu uzstāties, un tad uh, sekos uh, 5 minūtes jautājumu un atbilžu raundi. Sāks um, jautājums uzdot Koforda kungs, uh, otrs līdzreferents vēl nav ieradies, un tad, tā kā mēs nedaudz vēlāk esam sākuši uh, mūsu uh, uzklausīšanu. Pirmajam dod vārdu profesoram Ronanam Palenam. Lūdzu, jums vārds. Labrīt! Labrīt, dāmas un kungi! Tiek uzskatīts, ka globālās viss kapitāls pasaulē ir apmēram 240 triljoni dolāri. Nu, tas ir tas, kas mums, ko mums ir izdevies aprēķināt. Uh, Šie aprēķini, manuprāt, ka tie ir eh, eh, apmēram 10-12%, eh, kas atrodas pašlaik ārzonā. Tie ir 20, 30 triljoni. Viss šis kapitāls, kas ir ārzonā, un tas nav pārdalīts vienlīdzīgi. Te mēs runājām par ļoti lielām un bagātām korporācijām. Par ārzonām runājām, runājot, protams, ir pieprasījums, pieprasījums, eh, kuru eh, tad pamato arī šī tā saucamie HNWI, High Net Worth Individuals, ļoti turīgi cilvēki, un par to tad arī šodien mēs runājam. Un te ir trīs uh, tehnikas, kas tiek izmantotas. Uh, šajā jomā. Vispirms ir šī slēpenība un necaurspīdīgums, un par to ļoti daudz ir runāts, īpaši Pānama dokumentos. Taču, manuprāt, tieši šis elements samazinās, un te ir divas citas tehnikas, kas ir eh, daudz svarīgākas, to grib izcelt, ir šī nodokļa arbitrāža tas, kas izskatās pēc uh, likumīgas tehnikas, un te mērķis ir atrast dažādu nodokļu sistēmu trūkumus, lai varētu izvairīties no nodokļu maksāšanas un lai veiktu tā saucamo nodokļu plānošanu. Un tad ir vēl viens elements, ko mēs tagad mēs sākam saprast, šī finanšu inženierija, kur tiek izmantoti darā, uh, dažādi atvasināti instrumenti, kredītmaiņa un uh, tam līdzīgi. Es uzskatu, ka šie atvasinātie un svaps jautājumi ir galvenie, pēc tam ir nodokļa arbitrāža un tad šī slepenība. Protams, Panama dokumenti ir tieši saistīti ar šo slepenību. Tas viss ir būtiski, taču kopumā finanšu pasaulē es domāju, ka slepenība spēlē visai nelielu lomu tad ārzonu nav pietiekami daudz, ir deficīts. Tas izriet no tā, ka ir, jā, zināms, šaubas mm, un nevēlēšanās ar to nodarboties, un arī tad Panāma uz to norāda, te arī piekrīt OECD, un arī tas to ir apstiprinājis, aizvien mazāk būs cilvēku uh, no attīstītajām valstīm, kas izmanto Panamu. Iemesls kādēļ mēs redzam, ka Panamā bija daudz attīstību valstis, OECD nodokļu galvenokārt kontrolē pārvaldību. šī pārvaldība, un tad arī var iet uh, šeit pretrunā ar pilsoņu interesēm. Un jāteic, ka valdības nav interesēts rīkoties pret saviem pilsoņiem, piemēram, pēc Panamas dokumentu skandāla, tā zemes premjers, kurš arī bija iesaistīts šai skandālā, teica, ka Panamas dokumenti ir privāta lieta. Privāta lieta un punkts. Mēs, ten, mēs nesagaidām, ka, piemēram, Putins rīkotos pret uh, saviem pilsoņiem. Uh, Tādējādi OECD noteikumi tiešām attiecas uz uh, pārvaldību. Daudzās valstīs valdības ir iesaistītas. Un es domāju, ka Brūks arī noteikti apstiprinās. Kas darbojas kapitāla pārvaldības industrija un ka tā noteikti at, uh, ka tā attālināsies no Panamas un pāries uz kaut ko citu, tas nenozīmē, ka problēma ir atrisināta. Es uzskatu vienkārši, ka pēdējā laikā šī problēma sāk izmantot daudz smalkākas tehnikas, finanšu inženieriju un arbitrāžu. Tālāk runājot par vidutājiem. Attiecībā uz uzņēmumu nodokļu plānošanu, te, tad runa ir par četrām lielākajām grāmatvedības kompānijām četras lielākās grāmatvedības firmas ar to visu arī nodarbojas. Mēs to īsti nesaprotam, mēs esam veikuši akadēmiskus pētījumus un tam līdzīgi šajā ārzonas pasaulē neko nevar izdarīt bez vidutājiem. Jūs vienkārši nevarat izveidot pats savu struktūru, jūs nevarat pats pārvietot naudu. Viss tiek darīts ar vidutāju starpniecību. Eh, tās tie ir profesionāli pakalpojumi. Es uzskatu un esmu par to arī daudz rakstījis pēdējo 10-15 gadu laikā. Tas, kā profesionālo industriju attieksme nav uh, īpaši liederīga, mums daudz nepalīdz. Tiek teikts līdz šim, ka, nu, ziniet, jā, nu, te ir daži sapuvuši āboļi. Nu, šī problēma ir pagātnē, vienmēr tā ir pagātnē. Uh, Mēs esam iemācījušies arī tagad vainot valdības par to, ka nav pietiekama likumdošana, bet valdības patiesībā palīdz izstrādāt šo likumdošanu. Attieksme nav ļoti pozitīva. Rezultāti ir tādi, ka arī politiķiem arī šeit ir vienkārši jārēģē uz skandāliem, uz sabiedrības pieprasījumu, jo sabiedrība ir ļoti skeptiska. Uh, Decībā uz saikni starp ārzonu pasauli un politiķiem, un tā kā nav šīs labās attiecības starp profesionāliem industrijām un valdībām, tad vienkārši nonākam pie tādiem noteikumiem, kas nav uh, efektīvi, šie noteikumi ir vien vāji. Uh, Un eh, tie vada, rada ārkārtīgi lielu birokrātiju, lielākā daļa nav vajadzīga. Un godīgi sakot, viens no rezultātiem ir tāds, ka tieši mazie uzņēmumi par to maksā, jo atbilstības izmaksas ir dārgas. Un galvenokārt finanšu institūcijas strādā ar mazajiem. Uh, Un atkal visu peļņu nosmēļ uh, turīgākie. Tas ir lieki un tas nepalīdz, ja šī komiteja varētu, teiksim, panākt kādu jaunu vienošanos ar starpniekiem. Tas jau būtu liels progress. Šī, šis New Deal, jaunā vienošanās būtu tāda, ka nevajadzētu izlikties, ka problēmas nav, ka noteikumi ir kārtībā, ka tā ir kāda cita problēma vai arī, ka viens uzņēmums vienkārši pārkāps noteikums Panamā. Nē, ir jāpieņem šī problēma, jāatzīst, ka tā ir. Un, lai to risinātu, tad uzņēmumu pasaulē arī ir jāstrādā pie daudz striktākām regulām, noteikumiem, pareizāk sakot. Noteikumi, kas pašlaik ir Eiropas Savienībā. Uh, mēs ar šiem noteikumiem nekad neuzzinātu un neatklātu Panamas skandālus. Mēs varētu kaut ko turēt aizdomās, bet neko neatklātu. Es domāju, ka ir iemesls, kādēļ da daži. Mm, tikai daži Amerikas valsts piedarīgi bija iesaistīti šai Panamas skandālā, un nevis tādēļ, ka amerikāņi negrib um, ļoti grib maksāt nodokļu. Nē, viņi vēlas izvairīties no nodokļu maksāšanas. Viņi arī balsojuši par tādu prezidentu, kas to atbalsta. Pro, li, lieta ir tāda, ka ASV ir ieviesusi Fatku šo ļoti spēcīgo un pretrunīgo um, ieroci. Es saprotu, ka jā, šis uh, ierocis instruments pilnībā mainīs situāciju, jo ko prasa ASV Fatkā. Netiek prasīts, lai Panama vai kāda cita valsts mainītu noteikumus un tad būtu atbilstīgi. Viņi nedara to. Uh, nedara to, kur viņi tātad uh, mēģina šos uh, noteikumus kaut kā mainīt. Nē, ja jūs vēlaties nodarboties ar uh, biznesu ar ASV, ir nepieciešama absolūta caurskatāmība, jo ASV ir pietiekami liela, un arī Eiropas Savienība ir pietiekami liela. ES e ir otrs lielākais tirgus pasaulē. Uh, Tie ir 60 triljoni dolāri. Es domāju, ka Eiropas Savienība var ieviest ko līdzīgu Fatkai. Un tad es arī domāju, ka mm, mums tiešām izdosies atrisināt ļoti daudz jautājumus, kādi nu, radās Panamas gadījumā. Protams, ka būs daudz valsts, kas satrauksies par šo, bet uh, Es zinu, ka tas ir pretrunīgi, bet es zinu, ka tās ir izcinājums. Lielas paldies! Thank you very much, professor. Lielas paldies profesoram Paranam. Jā, ļoti interesants ieskats jūsu uh, vērtējumā. Un uh, noteikti būs daudz jautājumu. Un tāpat gribu uzreiz dot vārdu profesorai Brokai Harvingtonai no Kopenhāgenes. Lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu pieskarties tam jautājumam, kura tikko kā pieminēja mans kolēģis profesors Palāns, proti iesaistot būšu loma un um, kādēļ tiesiskie līdzekļi nav uh, bijuši tik efektīvi, kā mums būtu pateicis. Es gribētu jums pastāstīt par maniem pētījumiem, gan es vai desmit gadus uh, esmu šeit strādājušais jautājumos un gribētu jums sniegt pārskatu par to, kādus ieteikumus var sniegt, uh, kas ir manas pētniecības rezultātā radušies. Un es arī labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Pirmkārt, uh, lai tā koncentrēti pateikt būtiskāko par Panamas dokumentiem, es domāju, ka ko mēs esam iemācījušies. Uh, Proti, tas, eh, kā likumi neatiec uz visiem vienādi. Un eh, sankcijas pret tādiem uzņēmumiem kā Mansāk un Franseka mums eh, šķiet tādu ļoti tādu ieskatu par to, kā, kā, kā tas darbojas tieši šādās jomās, un labprāt došu jums vairākus piemērus. Un šeit Tas parāda, ja jums ir pieejams šāda veida uh, konsultācijas, šāda veida padomi, tad kādā veidā ir iespējams uh, pārkāpt uh, uh likumus. Un uh, šeit, uh, protams, ir arī par to, kādā veidā ir iespējams atklāt nesakritības, atšķirības un kādā veidā panākt, piemēram, nodokļu arbitrāžu. Es tāpat piekrītu arī punktam, ka bez šīm iesaistītajām personām, proti, kas ir iesaistītas arī nacionālajās uh, Eh, nodokļu izvairīšanas sistēmās, eh, un, eh, piemēram, ekonomiski šeit sniedz arī informāciju, ka tas uh, ir vairāki daudz, daudz miljārdi eiro gadā. To visu saprast nav iespējams, ja mēs neraugāmies uz to, uh, kā strādā un kā ir iesaistīta šeit. Um, uh, šie konsultanti. Un, protams, ka šiem cilvēkiem tiek samaksāts, eh, viņi to nedara par brīvu, un ko tas nozīmē? Eh, proti, kā ir eh, šeit ir jāraugās un jāpērš galvenokārt uzmanība tieši, tieši šiem iesaistītiem profesionāļiem. Un stu, studējot raugoties uz to, kā šie konsultanti, kā šie profesionāļi strādā, kas sniedz konsultācijas, ko no tā viss var mācīties. Uh, nodokļu izvairīšanās tas ir tikai um, aizbērga pati virsotne. Iedomājieties, ka jūs varat kādam samaksāt par to, lai to visu padarītu par likumīgu. Ko jūs darītu šādā situācijā? Un tas ir kā šī sistēma darbojas. Viņi paši sev sauc dažādos vārdos, visvairāk uh, Uh, lietotais jēdziens šeit ir wealth managers. Vācijā to sauc par trojhan manager. Tie ir kā tresta pārvaldītāji, kā kapitāla pārvaldītāji. Un, un uh, pēdējos 20 gadus ir galvenais šis jēdziens, kas tiek lietots, ir wealth manager, proti kapitāla pārvaldītāji. Un uh, šeit ir iesaistīts arī profesionālās apvienības, daudz no tiem ir juristi, grāmatvēži, uh, banku darbinieki, arī bijušie Greenpeace aktīvisti. Un kas viņus visus apvieno ir eh, proti, viņi strādā, lai dotu cilvēkam to, ko viņi vēras, proti, lai viņi izvairītos no apietu ar likumu, likumus. Un šīs eh, profesionālās apvienības, eh, viņiem ir 20 tūkstoši praksē strādājoši speciālisti 95 valstīs un uh, viņi strādā savās apvienībās un kaut kas tāds kā nacionāla licence nepastāv. Un uh, kā pārkāp, kāpiet likumu, vienlaikus arī formāli atbilstot uh, likuma prasībām. Masaka, Fransaka nemeloja, kad teica, ka tā faktiski nav pārkāpuši likumus, bet viņi rīkojās faktiski ļoti piesardzīgi, tehniskā nozīmē juridiskā izpratnē, kā runā stratēģijas, kā tiešā veidā nepārkāptu likumus, bet uh, to radošā, radoši atbilstu. Un uh, Protams, ka tas ir arī intelektuāls izaicinājums, un šeit jāraug, viņi raugās par to, kā apiet likumus un lielāko daļu praktiski, ko viņi saka, un daudz no viņiem saka, kuras intervēju, proti, viens praktiski tieši teica, e, man ļoti patīk spēlēt e, spēle kaķis un pele ar e, tiem, kas veido politiku. Viens no galvenajām bažām šeit ir, viņus saglabāt uz radara, Protams, kā šāda noslēpumainība, vecā stila noslēpumainība izraisa tās uh, problēmas, kādas ir radušās pēdējā laikā. Šiem profesionālajiem kapitāla pārvaldītājiem viņi darīs visu, lai viņa klienti visos uh, publiski pieejamos dokumentos būtu tīri. Viens no iemesliem, kādēļ es arī atbildot uz rakstiskiem jautājumiem, kādēļ Protams, ka uh, viņi atbild uz rakstiskiem jautājumiem, jau to teicu, viņi it kā palīdz uh, izvadoties no, no nodokļu ne, nemaksāšanas, bet uh, viņi, protams, kalpo saviem šiem labklājīgiem klientiem, un uh, viņi, protams, kā vēlas saklabāt uh, to uh, nostāju, ka viņi ir likumīg, likumīgā, likumīgā darbībā. Uh, Un šeit eh, pamata instrumenti ir eh, šādas kooperācijas eh, fondi un tresti. Tie faktiski ir tādi vienkārši instrumenti, un, bet iedomājieties, kas varētu būt vienkāršāk, jūs varat darīt visu ar šādiem instrumentiem, un kad jūs izmantojat šādas iespējas, tad, protams, ka ar to ir iespējams aizklāt arī patiesos uh, īpašuma attiecības, vienalga, vai tas attiektos uz jahtu vai uh, uz kā, kādu citu vērtību. Viņi ļaunprātīgi izmanto šo valstu sistēmu ne tikai, lai izmantotu nu, likuma apiešanas iespējas, bet arī bieži vien ir arī tā, ka viņi paši pat uh, veido likumus, piemēram, uh, šādās ārzonu jurisdikcijās, tad, protams, ir arī vienkārši palikt uh, likumīgā pusē, un tas viss rada tādas aiz, noslēpšanas iespējas. Visas šīs sabiedrības, kas ir Londonā, viņiem ir kā moto, mēs vēlamies palikt neredzami, un tā viņi to pārdod arī klientiem. Un tas tā notiek tā arī attiecībos Panamas dokumentiem. Mosaka fonda saka, un arī līdzīgi uzņēmumu viņiem izdevās eh, tiešām pārklāpt tam pāri tādu kā plīvuru, neredzamības plīvuru, tādēļ faktiski gan izvien neiespējami viņus uh, saukt atbildības priekšā. Un uh, Es arī pati mācījos šīs kapitāla pārvaldības metodes, un, lai redzētu, kā tas viss darbojas. Un man arī bija piekļuve varēju intervēt partnerus. 65 eh, interviju partneri man bija 18 valstīs, eh, un eh, tie bija cilvēki, kas bija tieši strādā šajā jomā, un man ir arī vairāki ieteikumi, un trīs galvenie no tiem. Šeit fokusēties uz kapitāla mobilitāti un uh, mēs redzam, kas notiek, piemēram, tas faktiski, faktiski nedarbojas uh, to visu atklāt. Un um, šeit uh, viņi, viņiem bija piekļuva daudz kam, viņi var saņemt arī pases, un viņi ir faktiski arī iejaukti uh, arī valsts sistēmas pārvaldēs. Valstīs kā Izraēla, viņiem ir daudz labāk ir izdevies cīnīties pret nodokļu nemaksāšanas aktivitātēm jo viņi ir fokusējušies uz šiem kapitāla pārvaldētēm pašiem. Viņi ir mainījuši šos uh, ierobežojumus uh, un, uh, protams, ka viņi. Viņi vienkārši, viņiem ir izdevies uh, uzlabot uh, to, ka viņi labāk sadarbos ar valsti. Un viens no svarīgākajām mācībām no Panamas dokumentiem ir tas, ka mēs ar vienu vēl nezinām, kas uh, ir šie klienti, kas to visu izmanto. Šis vidējais klients, mēs zinām, ka arī tie, kas eh, ziņo par šādiem noteikumiem, eh, ne visi riskē ar kaut ko, un mums vajadzētu labāk aizsargāt, labāk aizsargāt šos eh, cilvēkus, kas sniedz informāciju. Mums viņiem vienkārši ir uh, jā, jāizveido tilts, jo daudzi labprāt eh, sniegtu informāciju, bet eh, viņi arī konstatē, kas notiek ar tiem, kas eh, ziņoja luksulīgu, un daudzi saka, ka man ir arī ģimene, es negribu visu mūžu bēgoļot, un anonīmajiem nu, informācijas sniedzējam Panamas dokumentu gadījumos izdevās, un mums vajadzētu tiešām panākt to, ka viņa ģimenes tiek aizsargās un viņa var turpmāk mierīgi dzīvot. Un, uh, Šeit raugoties eh, par eh, šiem kapitāla pārvaldītājiem, par to, kāda ir struktūra, kāda viņas darbojas, kāda ir atbildi uz, uz jūsu jautājumiem, proti par to, kāda veida klienti, kāda veida uzņēmumi šeit darbojas, kāda geogrāfija ir eh, šiem kapitāla pārvaldītājiem. Un noslēgumā, kādi ir pamata instrumenti, ko viņi izmanto, lai noslēgtu naudu. Struktūras ir ļoti uh, Eh, vienkāršas, bet arī šās, tam, kas viss liepas apak, apakšā, var būt arī ārkārtīgi daudzslāņēns. Paldies, eh, profesorē. Nu, daudz jaunu uh, uh, ideju redzējums, uh, ļoti interesants pētījums, un uzreiz tagad došu vārdu Denienam Holam. Lūdzu, jums vārds. Pateicos. Tad turpinot eh, to, ko teica Ronens un Brūka, varbūt da, daži vārdi par uh, manu pieredzi. Es arī apvienotāju karalistē, bet es vairs nestrādāju vairs uh, jū, advokātu darbu. Es tagad nodarbojos ar uh, aktīvu atgūšanas konsultāciju. Uh, Un es strādāju pie lielākā, strādāju arī liela, pie viena no lielākajiem aktīvu atgūšanas projektiem. Kādēļ es to minē, minu? Tādēļ, ka es eh, varbūt arī esmu redzējis eh, daļu no šīs slepenās sabiedrības, šo turīgie cilvēki, kas eh, izmanto slepenību, ko nodrošina šīs jurisdikcijas, lai vienkārši slēptu savu naudu un lai neievērotu noteikumus. Es uh, arī esmu redzējis to visu tādā mikro un arī makro līmenī. Es domāju, ka, manuprāt, Panamas dokumentu skandāls ir fascinējoši arī tieši šī noplūde un arī dažas detaļas tomēr bija negaidītas. Nu, protams, gan ar atklājumu rezultāti nebija pārsteidzoši. Uh, arī jārzonas um, aktivitātes, protams, izraisīja sabiedrībā milzīgu sašutumu. Lielāko daļu dzīves es esmu pavadījis tieši šo parādnieku medībās, un līdz ar to es arī tad. Uh, saprotu un zinu, kā tas viss darbojas. Kā jūs varat iedomāties, tad es esmu galvenokārt strādājis ar uh, dažādiem arī slepeniem, slepenām vienošanām, arī ar uh, dažādiem tiesas lietām strādāju, nevaru pilnībā atklāt jums visas detaļas, bet komitejai es tomēr došu tādu kā. Uh, priekšstatu par to, ko uh, es eh, zinu un nu, norādīšu dažiem piemēriem. Es šeit negribu uh, um, sliktu, ko teikt par Panamu. Es pats strādāju Gensijas uzņēmuma vārdā un esmu strādājis arī ar žurnālistiem, kas ir runājuši par Panamas dokumentiem. Tas, ko teica arī Brūka, lielākā daļa, kas notiek Panamā, ir uh, pārsvarā likumīgi. Uh, Iedomājieties, ja jums, jūs nākat no nabadzīgas vīdes, piemēram, esat no nestabilas valsts, un jūs strādājat valdībai vai kādai lielai kompānijai savā valstī. Un tad jums ir iespēja nopelnīt ļoti daudz naudas, varbūt vairāk nekā jebkad jūs varētu iedomāties. Varbūt tā ir, tas ir kukulis vai zādzība, bet jūs to darat. Uh, Un tagad, neņemot vērā šī lēmuma moralitāti, es aicinu komiteju padomāt tieši loģistiku par to, kā tas notiek. Jūs ejiet mājās un tad uh, internetā meklējat, kā atmazgāt naudu, vai jūs prasāt uh, uh, da, draugam vakariņās, kā to darīt. Nē, protams, ka jūs to nedarat. Tāpat laikā jums ir iespēja gūt pēļņu. Jūs iepazīstina ar advokātu, ar kapitāla pārvaldību, kas padara jūsu uh, iecerī iespējamu. Un tālāk tad arī kapitāls um, iziet caur dažādām kompānijām, kompānijas, kas ar jums vispār nav saistītas un tam nav nekāda sakara ar noziedzīgo pasauli. Tas varbūt jums maksās 15%, varbūt pat mazāk. Tas ir biznesa, tā ir biznesa cena. Jā, varbūt šis ir varbūt uh, muļķīgs piemērs, un tas izklausās tā vienkāršoti, varbūt tas drīzāk atgādina kādu filmu. Mēs varam iedomāties, par kādiem profesionāļiem mēs šeit runājam, nu par tādiem rūpjiem cilvēkiem, kas uh, uh, vada savus uzņēmumus. Un arī, piemēram, Džefrijs Teslers, kurš arī. Uh, uh, eh, bija vienkārši advokāts no Londonas un kas arī uh, korupcijas skandālā atzina savu vainu. Tur bija runa par vairākiem miljoniem dolāru, kas tika maksāti. Uh, kā kukuls. Taču problēma ir lielāka. Arī STF ir nācis klējā 16. gadā ar korupcijas ziņojumu, kur tika apsvērts kā korupcijas uh, un kukuļu došanas cēna ir 1,5 līdz 2 triljoni dolāri gadā. Tad jautājums, nu kā tad rīkojas labie? zēni. Nu, tad Pasaules banka aplēsus, ka 15 gadu laikā no 95. līdz 2010. tikai 5 miljārdi ir atgūti. Un, ja jūs domājat par šo apmēru un par milzīgo atšķirību starp to, kas ir nozagts triljonu apmērā un kas ir atgūts apmēram daži miljardi 15 gadu periodā, ir jāsaprot, ka a, to nenodarbojas tikai daži sliktie zēni. Un neaizmirstiet arī, ka šeit mēs runājam tikai par korupciju un kukuļdošanu. Tam nav nekādas sakars, piemēram, par a, noziedzīgām aktivitātēm. Uh, Panamas dokumenti ir norādījuši tikai nelielu daļu no milzīgas industrijas. Nu, tad kādēļ un kā tas notiek? Atbildi ir vienkārši. Tas ir ļoti labs biznes iesaistītajiem profesionāļiem. Neviena firma nevēlas zaid, zaudēt uh, klientus un kon, arī kon, konkurenti pārņems jūsu darbus problēmām, nebaidoties no sankcijām. Un tas ir arī brīdis, kur daudz vidutāji. Ja Eh, arī tad eh, sāks aktīvi strādās. Nav no your client, ir izman, viņi izmanto savu logo. Un eh, lielākā daļa uh, ir no šī eh, New York klienta ir tikai atbilstības teātris, kur vidi, vidutāji dara visu, lai viņi, lai nebūtu nekādas problēmas ar juridisko atbilstību. Tad es varbūt vēl vienu atkāpi atļaušos. Ehm, Reiz runāju par uh, vecām aizdošanas kartēm ārvalstu ceļotājiem ASV, varbūt tie, kur neatceras, tad viena no lietām, uh, pirms jūs ieradāties ASV, jums bija jādod jautājumu, vai esat nacis, terorists, vai esat kaut kādā veidā bijis iesaistīts genocīdā. Un tas man vienmēr ir līdzies dīvaini, ka kaut kur kādreiz. Uh, kāds varētu būt iesaistīts mm, šajā gen, genocīda režīmā, un ka tas, viņš to ļoti arī skaidri pateiktu un atzītos. Nu, paralēli ir tāda, ka KYC, Know Your Client, ko izmanto vidu, tā par ko diskutējam šodien, arī balstās divām lietām. Pirmā ir uh, šī pašziņošana, un otrkārt uh, profesionālā konsultanta veiktā kontrole. Triljoni dolāri, kas ir nozagt pēdējo piecu gadu laikā, lielākā daļa ir atmazgāti, kaut kur legalizēti un investēt neiedomājumos aktīvos. Tad tik daudz no KYC formas atrodams bankās, juristu firmās, grāmatvedības formās un tam līdzīgi. Nav nekādu statistikas datu, bet atbildi ir noteikti nulle. Līdz ar to es eh, par, šo, par to, ka noziedznieks pats atzīsies, tas ir tikpat iluzori, kā cilvēks eh, imigrācijas formā minēs, ka viņš ir terorists. Tas nenotiks. Tālāk par profesionāļiem eh, konsultantiem, vai varbūt tieši saprāts un sirdsapziņa viņiem var nospēlēt kādu izšķirīgo lomu. Uh, vai uh, arī viņi ir izmantojuši uh, likuma trūkumus. Un te tā nav viņa kļūda. Protams, to visu ignorēt, tas ir pārāk uh, vienkārši. Lielākā daļa nav tik, vidutāji nav tik lielisks piemērs kā Džefrijs Teslers. Uh, pārsvarā cilvēki nodarbojas ar vieglas naudas iegūšanu, jo vienkārši viņi ne, ne ar ko neriskē. Un nesenais ASV piemērs to arī norāda. 16. gadā Global Witness nāca klajā ar ziņojumu, samazinot latiņu ar nosaukumu, šādu nosaukumu. Šajā izmeklēšanā Eh, kāds cilvēks bija eh, Āfrikas mi, eh, raktuvu ministru konsultants, kurš vēlējās iegā, bija nopelnījis miljonus un citus lietu starpā iegādājās jāktu. Viņš tad, tikās ar 13 dažādām Ņujorkas firmām un tikai viena no advokātu firmām noraidīja viņu. Uh, 12 uh, šīs firmas strādā ar ASV prezidenta advokātu um, apvienību. Viņi piedāvāja viņam uh, jaunus banku kontus, kas nav Amerikā, lai nevarētu to visu izsekot. Tad kā to var apturēt, kā mēs varam mainīt šo vidutāju attieksmi? Tas, ko teica arī kolēģi panelī. Uh, Eh, vienkārši šis biznes ir jāpadara par neiespējamu un sarežģītu. Dažādi iesaistītie profesionāļi ir ļoti jākontrolē. Viņiem arī ir jāmaksā milzu soda naudas, viņi personīgi ir kaut kā jāvajā, viņi ir jāietekmē. Uh, lai viņi divkārt domātu, vai viņi vispār vēlē, pirms viņi vēlas iesaistīties šādā biznesā. Ja mēs to ignorēsim, problēma nepazudīs. Neliels sots cilvēkam vai uzņēmumam neko nemainīs. Tas būs vienkārši viņa papildus izmaksas. Risks joprojām būs uh, tad, tad, guvuma vērts. Jās paldies! Paldies, Holkungs! Un man liekas, ka uh, mēs uzzinājām dažādas jaunas uh, lietas šodien no rīta. Otrajā daļā mēs noteikti varēsim to turpināt diskutēt. Es negribu nekādu apkopojumu veikt, bet uzreiz sāksim diskusijas. Mums ir aptuveni stunda laika, lai diskutētu, un pirmie runātāji būs abi līdzreferenti Kofort kungs pirmais un tad Ježeka kungs lūdzu. 5 minūtes jautājumu, kopēji jautājumu un atbildes, un, ja iespējams, tad lūdzu precizējiet jautājumu. Paldies priekšādātājiem, liels paldies paneļa dalībniekiem. Man ir jautājums katram no jums. Vispirms. Palānu kungam, ja jūs varētu pateikt kaut ko drusku vairāk par šo jauno darījumu, New Deal, par ko jūs runājāt, kā Eiropas Savienība un mūsu likumdošanas darbs un mūsu politika varētu sniegt ieguldījumu, lai sasniegtu šo jauno vienošanos, it īpaši par nodokļu arbitrāžu un uh, finanšu regulējumu. Tālāk Brūkai Heingtonai jautājums. Gribētu kaut ko dzirdēt par jūsu pieredzi jūsu pētniecības laikā. Es domāju, ka Panamas dokumenti ir tikai kā aizbērga virsotne. Varētu uz kaut ko varbūt vairāk pastāstīt par citu pieredzi, vai varbūt par šīm salām, kur arī bija līdzīgi noteikumi, vai arī, kas notiek visur pasaulē. Varbūt jūs varētu drusku vairāk pastāstīt, jo šī komiteja nav tikai par eh, Panamas dokumentiem, tas ir vēl par plašāku jautājumu. Lūk, tas būtu interesanti. Noslēgumā Danielam Holam. Uh, Jā, ļoti interesants jūs izklāsts. Lielas paldies par to. Jūs zināt, ka šīs, šie vidutāji, kas iesaistīti šajās lietās, ka viņi uh, riskē zaudēt savu uzņēmē darbības licenci. Tas būtu ļoti liels sots, ko varētu uzlikt. Un varbūt, ka tad viņi baidītos uh, darboties šajā biznesā. Varbūt, ka jūs varētu pateikt kaut ko vairāk, kā likumdošana varētu gal galā sniegt ieguldījumu attiecībā uz licencēm, ja jūs uh, ja kāds ir, piemēram, sistemātiski iesaistīts šādās aktivitātēs, tas tiešām varētu palīdzēt. Tagad eh, vārds eh, profesoram Palās. Jā, tas nav vienkārši jautājums. Jā, neesmu bijis tieši šāda uzklausīšana kā šeit, bet daudzas, daudz ir bijuši gadījumi, kuri bijuši uzņēmumu pārstāvji, kas bijuši diskusijas un cilvēki, kas strādā līdzīgi kā mums. Un šķiet, ka pastāv šāda uh, jaut, jautājumu kopums. Daži no mums runā par izvairīšanos no, takša, no, no, no nodokļu maksāšanas kā tāda ļoti lielā, uh, lielā pakāpē. Un uh, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Šī pasaule ir pilnīgi noregulēta un uh, kaut kur ir arī tāda varbūt pārlieku liela uh, uh, regulējuma un rezultāta, kā jau es teicu, ka Mm, šī, šis noregulējums, ja kaut kas jau ir izdarīts, mm, tad tas darbojas, bet šis jaunais darījums. Es pirmkārt šeit vērsos pie uzņēmumiem, un dažreiz arī jautāju uzņēmējiem, varbūt, ka dibināsim komitejas kopā, un eh, tad viņi mums eh, nāktu un stāstītu par ārzonām. Ne nu, jau viss, kas notiek ārzonās, ir negatīvs. Piemēram, sindikācijas tehniku lietošana. To varētu akceptēt, bet paraudzīsimies kopā paraudzīsimies, eh, kā varētu risināt to kopā un paraudzīties rūpīgi, kas ir palicis un eh, nu, kā mēs varētu tikt vaļā, ko mēs varētu atrisināt, par to varētu diskutēt. Un tas ir šis jaunais darījums, kas ir tajā visā jauns nevis, eh, lai mēs jums uzliktu kaut kādas noteikumus, ja jūs neatbilstat, bet mēs, mums vajadzētu sākt diskutēt ar jums, bet jums ir jāatzīst, ka šeit ir problēma. Ja jūs atzīstat, ka tur ir problēma, tad vajadzētu rist, eh, atrisinām šai problēmai. Un mēs savukārt no mūsu puses nodrošinātu, ka tie cilvēki, kas strādā pie uh, likumas, tas tiktu vairāk plašāk izplatīts un, un zināms, un mums nekad nav bijuši šāda veida attiecības savā starpā. Jā, paldies, un tagad Profesori Haringtonē vārds, lai atbildētu jūsu jautājumu par citu pieredzi man pētījumu laikā. Jā, es gribētu uz vienu sekundi slēdzu šeit parādīt eh, no manas prezentācijas. Varbūt jūs varat dot vārdu Danielam, pēc tam es varēšu atbildēt vēlāk uz šo jautājumu. Jā, Daniela Holam vārds, jā, liels paldies. Es domāju, atbilde ir, man, man ir tāds eh, vienkārši jautājums. Vai uh, būtu šeit kaut ko doti, ja šie vidutāji zaudētu licenci. Tas ir ekonomikas jautājums. Cik daudz soda būtu saprātīgi, lai, kā Brūka teiktu, lai tehniski, jā, tehniski viņi atbilst uh, likumiem, bet varbūt, ka neatbilst likuma garam, tikai burtam. Jā, es domāju, ka tas ir tāds eh, individuāls jautājums - 20 tūkstoši dolāru, 100 tūkstoši dolāru vai vairāk. Jums patiešām ir jāpanāk tāda situācija, lai to jūt. Jā, ko nozīmētu ilgtermiņa eh, zaudējums licencēji? Tā būtu tāds, tāds eh, jūtams, bet jādomā arī par to, kā uh, tūlīt rīkotos, lai panāktu tūlītēju rezultātu. Varbūt, ka tā būtu tāda analoģija, kā tas notiek arī ASV kā cīnās tur pret korupciju. Es domāju, ka viens no iemesliem, kādēļ tas ir efektīvi, lai šie senior executives lielās, lielos uzņēmumos, kas ir iesaistīti korupcijā, viņi atbild personīgi, un viņiem ir arī krimināli sodi un milzīgi, milzīgi sodi, un es domāju, ka viņi vienkārši domā atšķirīgi nekā mēs. Available? Bitte. Jā, paldies. Tagad uh, jūs varat atbildēt. Jā, to, ko teica Daniels, viens no domāju, ka. Uh, ja mēs rīkotu šādā veidā, tad nedabūtu vairāk uh, ASV klientus, jo tādēļ, ka ir fakta uzņēmums, un tādēļ arī ļoti bīstami šam uh, kapitāla uzņēmējiem pārbaudīt ASV klientus. Tagad šis fakta darbs faktiski funkcionē. Un jūs teicāt, ka esmu bijusi visur pasaulē. Ja tas ir tā, tiešām taisnība un darīju to tādēļ, ka kapitāla pārvaldījums šī pasaule, kuru mēs eh, pētām, izpētām pamatoties uz Panamas dokumentiem, tā ir sava veida ekosistēma, tā kā tāda zemūdens ekosistēma. Katra daļa, katrā daļā ir savs uzdevums un visi šie uh, Šīs jomas, ko jūs šeit redzat, es visu esmu apmeklējis, gan Singapūru, gan Kaimānu salas. Viņi nekonkurē viens ar otru, viņi nepiedāvā viens tos pašus pakalpojumus, viņi nemēģina dabūt otra, otru klientus, viņi mēģina atrast nišas, viņi mēģina atrast uh, nišas šajā lielajā pasaulē. Ir uh, normāls zivis, ir haizivis, un viņiem katram ir sava loma, un viņi visi var izdzīvot tādēļ, ka viņi savā starpā sazinās un ļauj otram dzīvot. Un uh, ja jūs to visu apskatāt kopumā un domājat tikai par likuma pusi, tad jūs aizmirstat vienu lietu, proti, ka tā ir tāda kopīga aina. Nevar šeit runāt tikai par Panamas dokumentiem, aizmirsīsim uz brīdi Panamu. Ja Panamu apstādinātu, tad eh, šī kapitāla pārvaldības eh, pasaule atrastu citu vietu, citu nišu. Un, kā jau teicu, šeit eh, pastāv arī atbilstošas struktūras, kurus es rādīju, un šeit ir tāds, tāds daudz eh, slāņās, daudz pušu iesaistes vidutāji, kas pārbauda šos kapitālus. Eh, eh, šeit ir, protams, arī visas uzglabāšanas vietas, kur tā, kapitāls tiek labāts, un ja cilvēki ir atšķirīgās jurisdikcijās, tad viņi vienkārši dodas uz citu vietu, un tādēļ jārad, jārad kop, kopumā šī visa ēna kopumā. Jā, liels paldies. Nu, mēs ne tikai attiecībā uz Panamas arhīviem virsam mūsu domas sistēmas satarbojas, un ja kāda nodokļa paradīze ir samazināta, tad nākamā kļūst lielāka vai arī tiks atklāta. Tas arī ir skaidrs. Nākamais uzdos jautājums līdzreferents Iežeka kungs. Labrīt, man ir jautājums Keringam kungam. Runājot par vidutājiem kā bankas un arī juristi savā starpā sadarbojas, eh, strādājot ar klientu. Un tagad pēc visām šīm eh, atklāsmēm un eh, pēc pūliņiem apkarot šo sistēmu, vai jūs varat iedomāties, kā tie, kas piedalās šai sistēmā, kā viņi vēlētos mainīt šo sistēmu, uzlabot, lai, nu, mm, apsteigtu visus tos, kas mēģina viņus panākt? Tālāk direktoram Hollam jautājums. Jūs minējāt to, ka šī atzīšanās, uh, um, ka tas, protams, nav efektīvi. Var, protams, nodrošināt caurskatāmību un informācijas apmaiņu, bet vai jūs varat iedomāties kādu konkrētu pasākumu, kas tomēr varētu palīdzēt neradot uh, nesamērīgu iejaukšanos uh, nu, tieši pilsoņu brīvību jomā. Paldies! Jā, paldies par jautājumiem. Atbildot uz otro, kā uh, viņi paši vēlētos mainīt šo sistēmu. Uh, atbilstība maksā ārkārtīgi lielu naudu, un uh, tur viņu guvums nemaz pārsteidzoši nav tik liels. Viens no iemesliem ir tādēļ, ka šie bagātie cilvēki prasa, uh, un viņiem ir nepieciešama ārkārtīgi daudz pakalpojumu. Esmu dzirdējusi šausminošu stāstu par kapitāla pārvaldniekiem, kur, piemēram, viņam ir jāatrod bagātnieka zaudētais uh, dārgakmens, kur viņš ir pazaudējis kaut kur ārpus, restor, kaut kur uh, kādā restorānā. Uh, Nu, tas ir arī manā grāmatā, tur ir ārkārtīgi daudz šādu stāstu. Nu, tur ir pilnīgi jābūt auklītēji ļoti neatbildīgam, bezatbildīgam eh, miljonāram. Un ja tas vēl uh, nāk klāt arī šīm atbilstības. Uh, izmaksām, tad uh, patiesībā beigās uh, guvumi ir visai maz, un tādēļ arī ar ASV uh, pilsoņiem tur ir ļoti maz iespēja iegūt naudu, un tad arī tā ir laba ziņa jums, ja jūs vēlaties Eiropā izstrādāt faktu, tad, piemēram, ja arī, kā, um, piemēram, kā šie kapitāla menedžeri vairs nevarēs strādāt ar cilvēkiem, kam ir ES pasi, nu tad viņiem dzīve būs ļoti sarežģīta. Kā minēja Daniels, cilvēks, kurš vēlas izmantot ārzonas pakalpojumus, vienkārši tātad to neatrod kaut kur internetā, viņi sāk šo darbu ar kādu uzticamu konsultantu. Viņš var būt jurists, advokāts. Uh, ja, piemēram, viņi dzīvo valstī, kur ir šī konfidencialitāte ar juristu un advokātu, tad jūs jebko varat pateikt, un to visu nosedz uh, slēpenības noteikumu. Un tālāk uh, tad šis advokāts, tālāk arī jūs uh, arī uh, liks jums satikties arī ar šiem uh, pazemes vai tādiem slepenajiem uh, cilvēkiem. Patiesībā viņi nemaz nav uh, tik ļoti paslēpti, viņi ir zināmi. Uh, un viņi ir ļoti pazīstami tiem cilvēkiem, kas meklē šādu veidu pakalpojums. Un tagad Holkungs. Paldies! Paldies par jautājumu. Atbilde, diemžēl, nav viegli uz jūsu jautājumu par šo self-reporting, par šo atzīšanos. Te ir nepieciešams arī saprāts tieši no šī konsultanta puses, kā var uzlabot situāciju. Es domāju, ka šie profesionālie konsultanti, kuri nepārtraukti kontrolēt. Esmu redzējis bankas un advokātu firmas, kas dažādi tiek vadītas. Piemēram, arī tiek uh, veikti ārēji atbilstības ziņojumi. Tas ir ļoti labi, lai parādītu, ka jūs mēģināt kaut ko darīt, taču praktiskā īstenošana ir gandrīz bezjēdzīga. Esmu analizējis finanšu institūcijas Mēs redzējām, ka viņi ir daudz rakstījuši dažādas ziņojumus, bet viņi apzināti ierobežo arī pētniecības aptvērums, lai viņi tiešām arī izstrādātu šos ziņojumus, viņi sevi tā kā piesedz, bet praktiskā liederības tur nav. Vienīgā lieta, ko varbūt var darīt, ir skatīties uz lietām retrospektīvi, kā politika mērķiem jums ir jābūt pārliecinātiem, ka likums atbilst uh, mērķim, un par to runā jau kolēģis, jo lielākā daļa, kas notiek, nav likuma pārkāpums. Ir jāsaprot, kāda ir piemēri un kā var noķert uh, šos uh, cilvēkus un uzlabot attiecīgi likumus. Paldies, un tagad Palankungs, jā, pavisam īsi. Es gribētu atbildēt uz advokātu jautājumu un atbild, aizmirstāt vēl grāmatvedības pasauli. Es vienmēr prasu studentiem, kas ir Goldman Sachs. Goldman Sachs atbilstīgi arī jo, eh, definīcijai ASV ir izveidots no trīs, vairāk eh, nekā 300 eh, vienībām gan ASV, gan ārpus. Uh, ASV, un, bet patiesībā tas nemaz nav tik daudz, jo apakšā ir vēl cita pasaule. Varbūt tā, tam jau ir cits no, nosaukums. Tur ir varbūt 25 tūkstoši līdz 30 tūkstoši dažādas korporatīvās vienības. Kādēļ? Daudz dažādi iemesli ir arī pamatoti, bet daudz, kam ir sakars tieši ar nodokļu arbitrāžu un finanšu arbitrāžu. Un kas izveido šādu sarežģītu struktūru, kur ir trīs tūkstoši, pieci tūkstoši vienības. Tās ir grāmatvedības firmas, kāds, kurš ļoti labi pārzina šo dažādo nošu loģiku. Tas ir tas, ko dara grāmatvedības. Tie ir tādi stepbuks, soļu grāmatas. Tas ir grāmata. Pirmajā lapas pusē izveidojam šo firmu šādam, šādam mērķim, otrā lapas puse, trešā un tā tālāk tā joprojām. Un advokātiem ir jāpārbauda, ka tas viss ir legāli. Visi visi zina, kāds ir mērķis, bet ir uh, daži arī, bet šī grāmatvedība spēlē ļoti svarīgu lomu. Un par to mēs runāsim nākamajā panelī. Vielen Dank, wir haben jetzt. Jā, paldies. Mēs esam nedaudz iekavējuši laiku. Tagad uh, frakciju uh, runātāju. Pirmais Ludeks Nīdermājers tāds partijas vārdā. Liels paldies, paldies, ka esat ieradušies pie mums. Uh, tas ir vislabākais um, veids, kā strādāt panu komitejā. Gribētu uzdot jautājumu pirmkārt profesoram Palam, jūs teicāt, ka jums ir skeptiska nostāja par OECD iniciatīvām, kā piemēram banku kontu turētāju atsekšanu. Uh, Jā, un eh, vai šeit eh, varbūt varētu būt arī tomēr pozitīva ieteikuma, kā risināt šo jautājumu? Otrs jautājums Harringtonas kundzē. Pirmkārt, eh, tīklā, kā pārvaldītāji strādā ar klientiem. Protams, ka ir mēģinājumi aizslēgt, kas tad ir īstie īpašnieki, kāda veida struktūras tiek izmantotas. No jūsu raktiskajiem atbildēm es redzēju, ka jūs teicāt, ka trests ir visvairāk bīstamais likumīgais ietvars un uh, varbūt, ka Eiropas Savienības valstīm varētu pateikt, kā varētu strādāt ar šiem trestiem, kas ir ārpus tā, to jurisdikcijas. Un uzlēkumā gribētu arī var uzdot jautājumu Danielam Holam. Jūs savas runas sākumā teicāt, ka noteikts jurisdikcijas ir uh, ar nodomu rada noteiktus instrumentus, kas tiek izmantoti, lai noslēptu šos uh, fondus. Kad, un kāda ir jūsu pieredze? Uh, kādi ir visvairāk uh, lietotie uh, instrumenti un jurisdikcijas, un, un ko parāda jūsu uh, profesionālie pētījumi. Palān, kungs, jā, OECD, jā, un, protams, ka tas ir politiski strādājoši. Varbūt, ka jūs šeit domājat arī par Luksemburgu, Nīderlandi, Avila karalisti, Īriju, viņi visu to vada. Un tas ir tā OECD viņiem ir eh, jādomā, kā veidot tādus vispārīgus noteikumus, lai dažādas valstis atbilstu šiem noteikumiem. Tas ir ļoti sarežģīts process, un eh, tas, protams, prasa 10 eh, gadus, 20 gadus, un alternatīvā pieeja, nezinu, vai tas vainākos uz panākumiem, alternatīvā pieeja ir, ka, protams, ka pasauli nedominē tikai. Pasauli dominē divi, trīs tādi lieli milži - Eiropas Savienība, ASV, Ķīna un uh, drīz būs arī Indija. Ja kādi no viņiem ieviesīs eh, noteikumus, protams, ka nav iespējams šādus visus pasaules noteikumus ievies, tas būtu milzīgi sarežģīti, tas prasītu ārkārtīgi daudz kompromisus. Man ir atšķirīgs viedoklis, ja šie lielie, ir īpaši Eiropas Savienība, un ASV, protams, būs sarežģīti ar Trumpu, bet ja viņi sadarbosies, tad, protams, var sasniegt daudz vairāk nekā OECD, tādēļ, ka OECD uh, eh, ir tādā politiskā situācijā, kādā tā ir. Liels paldies! Profesori Harrington, paldies, Nidermajer kungs. Jā, kapitāla pārvaldītāja padomā, kā atklāt šo īpašo, ekonomisko īpašnieku jautājumu. Jā, varbūt, ka daži no viņiem sapņo paši par savu ārzonu. Un uh, jāraukās arī par to, ka visa šī sistēma pamatojas uz uh, uzticību. Gribētu pieminēt arī to, ko teica kolēģis. Ir uh, trīs struktūras, ko es uh, jau pieminēju. Tās ir šie tresti uzņēmumi uh, un uh, pārējās formas, un tas viss darbojas kopā. Un uh, kā identificēt šo ekonomisko īpašnieku? Uh, uh, viens no iemesliem, kādēļ īpaši stress ir, ir populārs, ir raugoties tālāk, ne tikai uz pamanas dokumentiem, un uh, kas tika publiski atklāts uh, un kas tika uzzināts par šiem uzņēmumiem, kas radīja mm, Mosaka uh, Fonseca, un tie bija uzņēmumi un fondi, tie, tās, ir, tās ir kompānijas, tie ir legāli veidojumi, veidojumi kuri ir jāreģistrē, un ja viņiem pat ir uh, pat, ja viņi mēģina noslēpt savu likumīgo īpašumu, tad tas kaut kur ir jāfiksē, jābūt dokumentiem, bet reci tā nav uh, legāla, uh, le, tas nav uh, legāls veidojums. Tas balstās uz uzticību. Un ja jūs uh, šeit uh, pētāt uh, tieši par trestiem, jūs atradīsiet, uh, uh, ka tie ir uzņēmumi, kurus sauc par trestiem, bet faktiski nekas tur nav atrodams. Tālāk, Holokungs, atbildot uz jūsu jautājumu kā jau Brūka iepriekš norādīja, šīs divas uh, jurisdikcijas uh, un uh, viens līdz divas šīs mēlnās avis tur ir, tas, protams, ka tā savā ziņā ir tāds kopīgs veidojums. Manuprāt, ir vairākas uh, problēmas dažādās jurisdikcijās, bet tas, ko mēs visvairāk šeit varam konstatēt, uh, piedzienot parādus, ir, ka uh, riski arī tiek sadalīti pa dažādām jurisdikcijām. Tātad ir uzņēmums A valstī, banka B valstī, tad uh, ir jurisdikcija C valstī, tātad tas tiek sadalīts, un uh, tad tiek konstatēts, ka, ja pretējā pusē ir kāda problēma, tad ir jākonstatē, kur tad viņiem vispār var pieķerties, kur viņiem var tikt klāt. Ir jurisdikcijas, kur ir ārkārtīgi sarežģīti vispār uh, Eh, to kaut kādā veidā caurskatāmi pāraucīt. Eh, ASV un apvienotajās, eh, apvienotajā karalistē jūs bieži vien redzat, ka tie, kas strādā šādās struktūrās, tad ir jākonstatē, ka kādreiz ir. Es, protams, piemēram, negribētu Dominikas Republikā, Venecuēlā mm, tiesas procesu, bet ir arī uh, tādas sliktās jurisdikcijas. Bet, eh, protams, tas viss nemainīsies, jo ir arī citi, kas eh, nāks viņu vietā. Sociāldemokrāta vārdā Honas Fernandes Lapasakija. Thank you, Mr. Chair. Paldies. Paldies. Jautājums Danielam Holam. Paldies eh, visiem panelistiem par to, kas esat ieradušies. Tiešām ļoti interesanti. Īpaši tas, ko jūs sacījāt, Holkungs. kungs ne tikai jūsu runa, bet arī rakstiskā prezentācija, arī jūsu karjera pieredze un zināšanas par to, kā tas strādā, kā tas ir strādājis, visas šīs lietas. Jūs to sakāt ļoti skaidri, ka tas nav pārsteidzoši, ka visi šie Panamas atklājumi nav nekāds pārsteigums, neviens par to nav pārsteigts. Uh, teikts. Jūs runājat par uh, šo naratīvu, par to, kā uh, juristi, advokātu firmas, konsultanti, grāmatveži, kā tas viss tiek īstenots, kā viņi to realizē. Izmantojot rasta firmus, izmantojot dažādus fondus, dažādas uh, šīs slepenās kompānijas. kā viņi apiet likumu, visu juridisko sistēmu. Un tad, nu, ir jārunā varbūt skaidrāk, precīzāk, jo jūsu gala paziņojuma beigās jūs sakāt, ka vienīgais veids, kā uh, izvairīties no tā, lai šī sistēma palielinās, vajadzētu uh, vienkārši nepadarīt to par tik lielu biznesu. Un, bet jūs precīzi neko nesakāt. Uh, Jā, ka mazas, mazi sodi nepalīdzēs, ka vienīgā lieta ir, ka mums nevajadzētu ļaut tam visam kļūt lielākam, lai viņi negūst tik lielu naudu no šī biznesa. Jautājums precīzi, kā mēs varam um, šo advokātu un konsultāntu dzīvi uh, padarīt sarežģītāku un kā mēs profesionāļus varētu atturēt no tā, ka viņi piedalās tā agresīvu tā, e, nodokļu plānošanas schēmu izstrādē un kā mēs tad varam noteikt šo saikni starp advokātu un klientu, lai šī saikne netik ļaunprātīgi izmantota ne tikai no ētiskā, bet arī juridiskā viedokļa. Paldies! vērts Holakungam. Vaināk. Un uh, divas pusminūtes jau ir izmantotas uh, ar šo jautājumu. Labi, mēģināšu atrisināt pasaules problēmu dažos vārdos. Ir ļoti daudz jautājumu, kam pieskārāties savā jautājumā. No personīgās pieredzes šeit runāja par individuāliem gadījumiem, Eh, kur es eh, vajāju, meklēju šos parādniekus un viņus ļoti labi konsultēju advokātu, kā izvairīties no saviem pienākumiem. Galvenais izaicinājums ir tajā, ka eh, vai nu es esmu tas, kurš meklē parādnieku, vai valsts iestādi, kas kādu meklē, ir jākoncentrēs uz subjektu, nevis uz uh, konkrētu uzņēmumu un privātu personu. Un tad šī vajāšanās, vajāšana notiks, un tā turpināsies nākotnē, bet kur mēs visi varam uzlabot savu darbu un arī aicinu komiteju uh, nāk lajā ar politikas reformām. Tad, kad ir identificēta likuma pārkāpums, tad ir uh, arī konkrēti jāsauc pie atbildības profesionāļi, jānosaka viņiem pienākumi, un te ir jānošķir tas, par ko runāja arī Brūka. Es negribu uzlikt morālo pienākumu uh, Nu, vai paredzēt dažādus juridiskos pienākumus vidutājiem. Kapitāla pārvaldnieki ir ievēro likumu, viņi ir izveidojuši tādu darbu, kas ir likumīgi. Es nesaku, ka tas ir pareizi, bet es saku, ka vienīgais veids, kā to var risināt, ir retrospektīvi. Nevis ar sodu ir atpakaļ ejošu datumu, bet ir jāidentificē instances, uh, kur jūs nepiekrītat tam, kā tas tiek īstenots un ko var izdarīt citādāk. Es saku, ka tā ir globāla problēma. Es nedomāju, ka Panamas dokumentu skandāls norādīs dažiem sliktajiem, kas izmanto ļaunprātīgu sistēmu. Šīs ir liels biznes un daudzi tur piedalās. Kam ir jānotiek? Vai nu tas būtu o, izmeklēšanas katrā valstī, vai tās ir tiesas? vai tie regulatīv, regulatīvās iestādes, advokāti, grāmatieši un tam līdzīgi. Identificēja profesionāļus, kas nerīkojas. Un ja viņi ir ievērojuši likumu, tad eh, te ir jāmaina likumi. Paldies. Pens Luka, EKR. Jā, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Jā, paldies priekšsēdētāji, kungs, ir, es uzstāšos vācu valodā. Mans pirmais jautājums ir uh, uh, Palāna kungam. Jūs runājāt par trīs uh, tehnikām uh, - slepenība, uh, tad derivāti un šī arbitrāža. Vai jūs varētu nedaudz vairāk par derivātiem pastāstīt faktiski, kādēļ tie kā finanšu instrumenti, kas visnotaļ likumīgi, ir instruments, kā izvairīties vai nemaksāt nodokļus un kā tos izmanto nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanai? Nākamais jautājums ir Heringtons kundze. Jūs runājot par šiem vidutājiem, par bagātību pārvaldītājiem, kā mm, mērķiem likumdošanas veidošanai un arī citus, teiksim, tādus veicināšanas veidus izmantot. Taču man īsti nav skaidrs, kā šie nu, teiksim, pozitīvie tādi uh, interešu punkti varētu kompensēt uh, to darījumu pasauli, kas viņiem tad nebūtu pieejama. Kā šie cilvēki, šie vidutāji, kā varētu viņus piesaistīt, ja viņi um, no šīs ļoti. Uh, Uh, tādas bagātīgās nodarbības jomas, uh, kurā viņi nodarbojas, kā viņi varētu uh, pāriet uh, otrajā frontes pusē, tā var teikt, vai jūs nevarētu precizēt? Un vēl jūs runājat par uh, repatriāciju. Uh, amerikāņiem ir tāda uz visu pasauli orientēta uh, sistēma, uh, kas uh, nosaka to, ka uh, ieguvumi, lai kur tie tiktu gūti, kādu dienu var būt repatriēti un aplikt ar nodokļiem. Es zinu, ka ir dažādi spēles, ka kavēšanās un tā tālāk, taču um, amerikāņiem tāda pārliecība, kaut kādā brīdī šī nauda atgriezīsies, tomēr, pie mums. Un jautājums likumdošana un nodokļu nomaksa pēc tam, kā to var veikt, ja līdz šim tā juridikcija nav tā veikta? Jā, um, don't... Jā, es galvenokārt par pirmo jautājumu vēlētos atbildēt, un Brūka atbildēs pārprat šo pārpratumu, ko jūs pieminējāt, neskaidrību. Uh, vienīgā akadēmiskā uh, publikācija par derivātiem un izvarīšanos. Uh, viena ir ASV pētījums 2012. gads, kurā ir aprēķināts, ka izvarīšanās no, takša, no, no, no nodokļu maksāšanas, ko jūs varat sasniegt, uh, ir apmēram 100 uh, miljārdu dolāru gadā. Tātad uh, 12 reizes uh, ir pēļņa lielāka. Uh, no ASV uh, uzņēmumiem. Kā to izdarīt? Tas ir viens. Uh, otrs ir, ko esmu uzrakstījis kopā ar kolēģiem. Mēs tagad uh, mēģinām pētīt šo īpašo parādību visā pasaulē. Un, uh, protams, ka jūs nemaksājat šos nodokļus pirms ir noslēgts uh, uh darījums ar derivatīviem. Jūs varat mainīt laiku, jūs varat mainīt vietu darījumam, jūs varat uh, vēl papildus to visu uz be, bezgalību. Jūs varat uh, tipu mainīt, jūs varat uh, procentus uh, mainīt, uh, akcijas mainīt, obligācijas. Jūs varat uh, veidot absolūti savādāk uh, to visu, kā tas pazūd nodokļu izpratnē šis produkts. Daži maniem kolēģiem jau par to runāja. Tas līdz ar to, tas ir Pilnīgi cita, uh, cits jautājums, tas ir uh, naudas atmaskāšanās politikas uh, veidošanas jautājums, bet es tā kā sāku saprast, ja, ja jūs varat mainīt uh, šo nodokļa uh, notikuma laiku, tad, protams, ir iespēja kaut ko mainīt. Tātad tas, ko mēs uzsākam pētīt, kurš to visu finansē, jūs Eiropas Savienībā. <laughs> Un, jā, ļoti patīkam, ka tas tā notiek. Tālāk. Uh, Profesori Haringtonai vārds. Lukas kungs, profesori Luka kungs, es atvainojos. Bija tik ļoti ātrs tūkojums tam, ko jūs teicāt. Gan jūsu vācu tekstu, ko jūs runājāt, gan arī angļu tūkojums bija agrikārts, es neustvēru jūsu jautājumu. Labprāt, gribētu par šo stimulu struktūru dzirdēt. Ja jūs uh, uh, šeit runāja par to, kā rīkoties ar šiem eh, kapitāla pārvaldītājiem. Viņi saņēma pēļņu no tām operācijām, kas tika kritizētas, eh, un kādā veidā viņi sadarbosies ar mums. Eh, ja, mēs, ja viņi to atzīs, ka tā ir problēma, tad viņi dabūs mazāku regulējumu. Bet no kurienes tad viņi ņems pēļņu, ja viņi sadarbosies ar mums? Jā. <laughs> kā jau es pieminēju, pēļņas maržas. Jā, tur nemaz nevajag tik daudz, uh, tur vajadzēja tikai drusku vairāk fatv, uh, papildus darbu, un, kā jau es teicu, kāds darbojas ASV, un tad šis fatka Eiropai, tas uh, varētu to arī pārnest uz Eiropas Savienības eh, modeli. Un tad eh, tas uzreiz, protams, ietekmētu to cilvēku skaitu, kas eh, šeit iegūst pēļņu, darboties ar Krieviju vai citām valstīm. Un, bet es domāju, ka būtu ļoti būtiski panākt, lai Eiropas Savienības jomu šeit, es varbūt, izdabūtu ārā no tā visa. Kā Daniels jau teica, uh, tad tas varētu būt uh, apmēram 10%, vai arī viņiem varētu varbūt uzlikt tādas uh, eh, nodevas, nodokļus. Daži šeit ir teikuši, ka varbūt, ka tikai pusduču eh, ģimeni varētu paņemt, tie būtu multimiljardieri, un viņiem būtu tādas nodevas, un varētu pateikt, tas būtu tik un tik 75 tūkstoši ASV dolāru, bet tas nenozīmētu, ka uh, ka tas atrisināt problēmu, jo tas var būt, ka, ja tas būtu dārgāk, tad varbūt, ka ar to pietiktu, ka varbūt ne visus eiropiešus viņi varētu akceptēt kā klientus. Jā, paldies. Un mums ir vēl 6 minūtes, 30 sekundes. Nākamais. Maita Ruiz no Aldas grupas. Muchísimas gracias. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties visiem uh, mūsu uh, panelistiem. Tik tiešām jūsu runas ļoti interesantas. Mums tiešām ir jārunā par mūsu Eiropas fatku un par to, kā palielināt izmaksas vidutājiem, vidutāji, kas nerīkojas atbilstīgi. Mums ir jārīkojas, jo mēs esam uh, viens, viena no lielākajām ekonomikām un tirgiem Es vēlētos uzdot jautājumu papildus arī tam, uh, ko jūs tikko sacījāt, vai tad, tad būtu pareizi, kā mūsu dalība valstis tad arī identificētu kā nelegālas uh, Eh, dažādu šo struktūru izveidošanas, piemēram, ja tiek identificēts eh, tās uzmaz vainīgās bankas, advokāti tiek atņemts eh, viņiem, piemēram, licences, dažādus sodus paredzēt, varbūt pat kriminālus. Piemēram, arī FATKā paredzot kādu nodevu šāda veida ārzonas sistēmu veidošanai, vai tas palīdzētu jūsuprāt? Paldies, kurš vēlas atbildēt pirmais? Please. Jā, yeah, Mr. Horn. Valkungs. Es domāju, ka šī ir ļoti laba ideja. Es domāju, ka tas pat varētu darboties. Eiropas fātkas ideja. Tas būtu ļoti labs sākums. Es domāju, ka viena lieta, kuras varbūt atšķirtos no kolēģiem, un varbūt tas ir uh, ņemot vērā ar cilvēkiem, ar ko es strādāju, šīs izmaksas konsultantiem, šīs ko izmaksas palielinājušās. Un vienkārši, ja palielinās šīs izmaksas, tad uh, vienkārši viņi maksās vairāk. Tas joprojām būs mazāk nekā maz, maksāt nodokļus. Uz vidutājiem, protams, arī šīs uh, finansiālais spiediens varētu būt ļoti labs, un ja būtu pieņemt tādi likumi, kas arī paredzētu uh, striktākus ier, atbildības ierobežojumus, atskaitīšanās ierobežojumus, pienākumus, tas palīdzētu. Tas ir palīdzējis ASV un paredzēt līdzīgas kriminālu sodus arī kompāniju vadītājiem. Tas ir veicinājis šo uzņēmumu vadītāju rīcības maiņu. Bet tas nav vienkārši. Paldies. Vēl kāds vēlas atbildēt? Īsi, lūdzu. Es uh, nezinu, vai uh, kapitāla pārvaldniekus tagad vajadzētu likt cietumā un vai šāds drauds varētu mainīt viņu rīcību. Varbūt tas tā būtu tiem, kas strādā Eiropā, viņi vienkārši varbūt o, dosies citur. Daudz no viņiem jau ir ārpus o, Eiropas Savienības jurisdikcijas. Viņi strādā, piemēram, kaimena salās un tam līdzīgi jau ir arī Daudzi devušies uz austrumiem, tradicionāli kapitāla pārvaldītāji strādājuši Luksemburgā, Šveicē, apvienotajā karalistē. Tagad pamazām viņi dodas uz, uz Singapūru, piemēram. Cietuma draudi varētu vienkārši palielināt šo kustību uz austrumiem. Paldies, un nākamais jautājums to uzdos Goe Migels Viegas kungs. Jā, lūdzu. Eu tenho duas perguntas uh, sucintas. Jā, es gribētu uzdot uh, divus īsus jautājumus. Pirmais. Jautājums par to, cik tālu ir nepieciešams stiprināt valstu pārvaldību gan nodokļu, gan arī krimināla aizsekošanas jomā, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļiem. Vai valsts ir labi apgādātas, vai pietiek ka finanšu resursu un cilvēku resursu vērījums būtu jābūt aktīvākiem, un tāpat vai nevajadzētu vairāk atbalstīt dažādas atbildības jums. Un tāpat nākamais jautājums Harvingtons kundzei. Par šo jautājumu tika vairākas reizes runāts par interešu konfliktiem. Visa likumdošana kopā balstās uz to, ka uzņēmumu pienākums ir sniegt ziņas, taču viņi saskars ar interešu konfliktus sasniegt Kosovā. Uh, interesē. Un tad eh, jūs pieminējāt Izraels valdības pieredzi, vai jūs nevarētu vairāk eh, paskaidrot, kāda ir šī Izraels eh, valdības pieredze un kā var uzlabot šo cīņu, lai šos inferektu kompleksus risinot, mēs būtu uzvarētāji. Paldies. Kas sāks? Profesors Palens, lūdzu. Jautājums par kapacitātēm ir ļoti svarīgs. Man ir tāda sajūta, bet mēs nezinām precīzi skaitļus, bet uh, mēs pētām eh, mūsu pētījumus to, ir, ka kapacitāte ir samazinājusies. Valdības ir atradušas ceļu, kā to samazināt uh, izdevumus un uh, kā padarīt nodokļu nemaksēšanu mazāku kā parādība. Mums ir jāsaprot, ja jūs raugāties uz to struktūru, kuru brūka mums parādīja, kas jums ir nepieciešams, ir jārīko struktūrāli, proti uh, izmeklēšana ir ārkārtīgi dārga, ārkārtīgi dārga. Mums vienkārši jāpieņem lēmums, strateģisks lēmums, kam tērēsim naudu. Ja mēs šeit runājam, ir tīpaši par sadarbību, tas ir daudz uh, sarežģītāk. Es kaut ko dzirdēju par to, kā ir uh, eh, ASV palīdzēja risināt Exxon jautājumu. Tas ir uzņēmums. Exxon ir 60 uh, eh, atš atšķirīgas grāmatvedības. Uh, Un, ja jūs paraugāties uz katru atsevišķo grāmatvedības dokumentu kopumu, tad jums ir, protams, kāds no jūsu kalibra vajadzīgs, kāds pētnieks un vajadzīgs ļoti daudz uh, laika, lai vispār to varētu šeit pāraudzīt, piemēram, uzņēmumu Exxon. Tātad kapacitāte ir milzu problēma, un es domāju, ka daudz, daudz kas ir sēsties tieši ar to, vispirms, ka Eiropas Savienībai vajadzēs uh, tērēt varbūt netik daudz. Un, um, tik daudz tērēt uh, aizsardzībai Trumpa dēļ, bet uh, lūk tieši šādiem jautājumiem, proti, lai varētu atklāt šos uh, nodokļu nemaksāšanas gadījumus. Jensen? Jā, paldies, un kas gribētu vēl papildināt? Nē, nu labi, tad nākamais jautājums. Zaļie. Ernests Ortasons. Yes, here. Jā, paldies, esmu šeit. Divi īsi jautājumi. Pirmkārt, Halakungam. Mēs šeit runājam visu rītu par uh, stimuliem, un, un komisija arī jau koncentrēs uz to, domāju, ka tas ir svarīgs debatis, bet jūs zināt, ka šie stimuli mums ir jāsaprot, kā šī pēļņa darbojas. Varbūt, ka varētu drusku padomāt, vai iesaistītie vai vidutēji saņem pēļņu, un vai šīs schēmas daudzslāņēnība, un kā darbojas šie kapitāla pārvaldītāji, un tā ir visbūtiskākā informācija. Un otrais jautājums Haringtonas kundzei Man divi jautājumi. Mēs tikko kā publicējam ziņojumu, ko sastādīja zaļie, un mēs pārbaudījām, ka daudz 20 lielākie šādi vidutāji, viņiem ir 8 eh, bankas konsultācija firmas, uzņēmumi un eh, advokātu firmas. Tātad tā ir šāda šī proporcija 40% no bankām ir šajā vidutāja sektorā. Tas ir vairāk mazāk šis skaitlis, kur jūs arī pieminējat. Man toties jautājums arī attiecas uz uzraudzību pārbaudi. Jūs teicāt, ka viņiem ir jāatbilst, jūs teicāt kaut ko par kompleksitāti. Viņa ievieš šos noteikumus tādā ļoti kompleksā veidā. Varbūt tas atbilst garam, bet ne. Uh, atbilst burtam, bet ne garam jā, šeit patiešām ir uh, uzraudzības problēma par uh, nodokļu krāpniecības novēršanas noteikumus. Nezinu, kāda šeit ir uh, regulējums, kas ir uzraudzītāji, kas to dara, kas uzraug šos vidutājus. Gribētu atbildēt šeit jautājumu. Paldies. Um, the... Jūs veidējat par to uh, veidu, kādā veidā kompensē kapitāla pārvaldītāju to, un vai vajadzētu šādu fiksētu uh, skaidri noteiktu nodevu. Jā. Pat tad, ja mēs šeit domājam par 1% visā pasaulē, ka tā ir labi tāda izmeklēta grupa, šajā segmentā, piemēram, cilvēki, kuriem ir starp 1 miljonu un 5 miljoniem ASV, tad viņiem ir arī šis, šī plūstošie līdzekļi, ja Jā, tas drīzāk ir tāda kā kājām gājēji, metaforiski aprakstot. Eh, viņi nav pietiekami eh, bagāti un viņi nav pietiekami eh, ar pārāk lielu kapitālu. Tie drīzāk ir cilvēki, kuriem tāds varbūt lielas grāmatvedības firmas un bieži vien viņi saņem procentus pamatoties šo pārvaldību. Un dažreiz viņiem samaksā pamatoties uz projektu darbu apmēram 150 tūkstoši cilvēku varbūt pasaulē. Šie cilvēki nemaksā prasa procentus, bet viņi maksā tādu tiešu konkrētu summu. Jā, un šeit eh, lielākā daļa no organizācijām un praksē strādāšana, ko esmu intervējusi, bija juristi, pēc tam bija otrajā vietā netālu no viņiem bija arī grāmatveži, grāmatvedības firmas. Nu, tas ir vairākums, kas strādā praksē. Un, eh, protams, šādas ir firmas, kas ļoti apgrūtina to visu izsekot. Es jau pieminēju, ka tiek īstenots uh, reizēm likuma būtis, bet ne likuma garš, gars. gars pārkāp, jā, nepārkāpja eh, formāli likuma, bet pārkāpa uh, eh, eh, likuma garu. Protams, šeit var veikt iz, izmeklēšanu, tas tiešām ir saistīts ar uh, lielām izmaksām, tādēļ viņiem ir iespējams darboties, tādēļ tas viss ir tik viltīgi izdomāts. Pat nav pat atsevišķa, uh, atsevišķa viena persona, kas pārkāp šo likuma garu, bet tas izskatās, it kā tas viss atbilstu. Tātad Nein, ok, then. Un pavisam īsi papildināt, nē, tā tas nebūs, bet tomēr, jā. As I know. Cik man zināms, visas lielākās bankas, viņiem ir tāda iekšēja vienība, ka viņi var saukt dažādos vārdos, kādreiz arī, vai uzdrāk neitrāliem nosaukumiem, kas ir nodokļu plānošanas vienība. Un šī īpašā konkrētā vienība, tur ir eh, augsta apmaksātā juristi, viņu darbs ir atrast šādus jaunus caurumus iespējas izvairīties, un tad, tad tā ir viņu pēļņa. Tā tas notiek dzīvē. Tā ir daļa no tāda lielāka biznesa. Viņas grib saglabāt klientus, un daudzas no šīm aktivitātēm ir saistīts tieši ar viņu darbību. Es domāju, ka tie nav tikai, tikai vienīgi šie kapitāla pārvaldījumi, tas ir īpašs darbs. Kā jau teicu, viņi maina savus nosaukumus. Viņus var saukt dažādas, uh, savas, varbūt jūs kaut ko zināt pat tieši par jaunākiem nosaukumiem. Paldies, nākamais ir Deivids Kubens, jaunais ko koordinators no CCBE. Hello? Yeah. Uh, no one, ladies and gentlemen, I think wants to aid corruption or criminality. Jā, daudzi jūtas korup, uh, korup, uh, korumpēti šeit Eiropā un arī ārpus Eiropas. Tagad vai nākotnē iespējams, kā viņi turpinās arī uh, zakt naudu. Neviens, ne jau visi varbūt ir mantojuši naudu un ir korumpēti. Daudz ir smagi strādājuši, kuri un ir nopelnījuši savu kapitālu un nodot bērniem, kas notika nesen Grieķijā pārtiecībā uz banku kontiem. Un tiešām tas bija saistīts ar korumpētu pārvaldības sistēmu arī šeit Eiropas Savienībā. Un 20 gadus Eiropas Savienība nav to risinājusi. Kāds jautājums? Saka priekšsēdētāji, daži nav atbildējuši arī, kas notika otrajā pasaules karā, kad aktīvi tika arestēti. Ne visi uzticas Eiropas Savienībai un valdībām. Uh, un pieredzei. Jautājums ir skaidrs, kā mēs līdzsvarojam nodokļa korupcijas ierobežošanu un tāpat laikā, kā cilvēki var arī paturēt un uh, pārvaldīt savus aktīvus un kā viņi var aizsargāties no korumpētām ideoloģiskām valdībām. Tagad ASV notikusi arī revolūcija, ir ievēlēts Trumps, jo cilvēki neusticas valdībai Tas arī tagad notiek visur Eiropā. Ir bāžas, satraukumi. Es gribu, lai cilvēki būtu droši, ka mm, viņi var paturēt savu naudu un tāpat laikā pielikt punktu korupcijai. Paldies! Par prezidentu Trumpu un Brexitu mēs šodien nerunāsim, bet lūdzu uzdot uh, jautājums par lietu. Jā, labi, nu nezinu, nezinu. Labi, lūdzu, tagad profesors Balans. Prieku atbildēšu. Esmu gatavs atbildēt uz šo jautājumu. Ir leģitīms, leģitīma kritika attiecībā uz dažādajām valdībām arī šeit ES. Jautājums, kas manuprāt šeit ir svarīgs, ir par to, vai daži cilvēki tādēļ, ka viņi ir bagāti, viņi var izvairīties no šīs valdības problēmām, kamēr 95% no sabiedrības nav, na, nevar to darīt. Ārzona problēma nav attiecībā uz valdībām tas ir jārisina atsevišķi demokrātiski, un es ceru, ka tas tā arī notiks. Jautājums ir par to, vai jūs iestājaties par to, ka tie, kur ir bagāti, varēs izvairīties no problēmām un atstāt šīs problēmas pārējo ziņā. Ja jūs neiestājaties par to, tad eh, jūsu uzdotais jautājums nav relevants. Nē, es prasu par to, kā mainīt likumu Kāds papildinājums īsi? Jūsu sacītais sasaucas ar to, kā kapitāla pārvaldnieki domā un uh, raugās uz savu darbu, tad uh, ko viņi tiešām domā, kas ir tas, ar ko viņi nodarbojas, un tiešām būtu liederīgi padomāt, kā pasaules raugās uz uh, kapitāla pārvaldītājiem. Un tas, kam viņi tic, Viņi uzskata, ka viņi aizsargā kapitāla radītājus no um, mantkārīgajām valdībām, un to jūs atrodat arī apmācību programmās kapitāla pārvaldītāju izglītībā. Tas viņi, ja jūs vēlaties strādāt ar vidutājiem, ir jāsaprot, kā viņi domā. Viņi nav satraukti par leģitīvu optimizāciju. Viņi nesatrauc par to, ka kapitāls tiks aplikts ar nodokļiem. Viņi satrauc par inflāciju, piemēram, Argentīnā. Tiek cilvē, cilvēks saka, jā, man kapitāls ir jāizved no valsts, jo ir milzīga inflācija un ka klientiem ir jāsaglabā savu kap, savs kapitāls. Un ja klienti būtu godīgi parādīt savu naudu, tad uh, um, arī tad tiktu publicēti mūsu ģimeņu vārdi, un kāds no mums varētu tik nolaupīts un tik prasīt izpirkšana, izpirkšanas nauda. Līdz ar to viņi tiešām domā, ka viņi dara pareizi, viņi nedomā, kā apiet likumu, viņi tiešām tic, ka viņi aizsargā cilvēkus, kas sniedz savu ieguldījumu sabiedrībām, kas tiek apdraudēti. Nu, padomājiet, kā jūs runāsiet ar šiem cilvēkiem. Nē, uh, kā mēs ar viņiem varam sadarboties. Paldies! Borgēzio! Paldies, Pēlenkungs! Jūs eh, šeit minējāt kādu jaunu elementu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, ir par slepenību. Vai jūs varētu dažus vārdus vairāk teikt par to, par augsto līmeni? Šaubos, kā Pānāmas dokumentu skandāls līdz mums saprast, ka mums ir izdevies tiešām tikai redzēt aizberga redzamo daļu. Jūs varētu paskaidrot kaut ko vairāk, vai esat vairāk kaut ko sapratis tieši par šo slepenības aspektu, kurš lemj, kurš koordinē, tam līdzīgi runājot par šiem derivātiem, atvisinātiem instrumentiem, ko jūs arī saistījāt ar visu šo problēmu par um, um pārējiem uh, panelistiem jūsu pieredzes laikā arī strādāju tieši šajās struktūrās, gan valsts, gan privātajās struktūrās, kas strādā tieši ar kapitālu. Vai jūs arī varat eh, teikt vairāk par to, kā tiek, eh, piemēram, narkotika tirsniecībā iegūtā nauda atmazgāta, nauda, kas tiek iegūta no citām noziedzīgām darbībām. Paldies, lūdzu, Palenkungs. Jā, milzīgi jautājumi. Es uh, koncentrēšos tikai uz dažiem jautājumiem. Varbūt kolēģi var atrisināt visu šo problēmu. Te, manuprāt, ir eh, konceptuāli jānodala slēpenība, necaurspīdīgums un tad visi šī finanšu inženierija. Slēpenība. Slēpenība samazinās, manuprāt. Uh, piemēram, Kaimenu salās, Džersī salā. Jāteic, ka nav uh, veids, kā var atrast attiecīgā uzņēma īpašnieku. Tiek izveidot struktūra, kur struktūra izskatās, ka vadā kādi vietējie direktori un nav nekādas saistības ar īpašniekiem. Tā ir slepenība vai banku slepenība, ko izgudroja Šveice un to īstenot. Tā ir tātad slēpenība, un tālāk ir šī necaurspīdība. Skatot šo sarežģīto struktūru, ko prezentē ko kolēģi Brūka, te ir daži elementi, kuri ir slēpeni, necaurspīdīgi, piemēram, trasti. Tie ir absolūti necaurspīdīgi, un tālāk ir ļoti komplekss struktūras, kas rāda šo ne, šo tumsu, kur mēs neko, nekam nevaram izsekot. Tad ir bijuši daudz noteikumu, regulas arī starptautiskā līmenī, kas, manuprāt, efektīvi ir darbojušies, lai atceltu zināmu slepenības daļu. Slepenība, kas bija iespējama 10, 15 gadus atpakaļ, vairs nav iespējama šodien, nu tā man liekas. Un tā kā nav pieejama vairs šī slepenība, tagad attīstās kaut kas cits, labi necaurspīdīgums. Ja ir grūti uzturēt slepenību, tad uh, Piemēram, jūs strādājat nevis divās jurisdikcijās, bet 15 jurisdikcijās. Protams, ka ir ļoti dārgi veikt izmeklēšanu. Kamēr jūs izmeklējat vienu jurisdikciju, tad dod, rodas otrā, trešā, ceturtā un tā tālāk to joprojām. Mēs redzam šo pāreju no slepenības uz šo kompleksitāti, necaurspīdīgumu. Jo kaut kādā veidā, man liekas, slepenība tomēr ir atrisināta, bet derivatīva ir kaut kas cits, tas ir finanšu instruments, tas nav slepens. Uh, vienkārši tiek izmantotas sofistikētas, smalkas tehnikas, ko cilvēki vienkārši nesaprot. Un tādējādi tiek uh, mainīta šī struktūra. Lielākā daļa atvasināti instrumenti un šie svapi, eh, tos vairs nepārvalda bankas, bet uh, nebanku korporācijas. Holkongs īsi minūte. Pavisam īsi par pēdējo teikumu, uh, pēdējo jautājumu, kā var apkarot uh, šo naudas uh, atmazgāšanu ASV valdībai, manuprāt, bija laba pieeja. Ja jūs dzīvojat šeit Bēļģijā, jūs nosūtat kaut ko ASV dolāros uz Singapuru, Latviju vai citviet, tam ir arī ietekme ASV. Rak Um, šajos darījuma ziņojumos, un tad arī ASV ir strādājis pie šīs caurskatāmības, lai varētu arī cīnīties pret šo. Eiropa redz darīt ko līdzīgi ar eiro, tātad viņi izsako dolāru, un Eiropas iestādes var izsakot eiro darījumus iestādēm jūs sniegsiet tādu milzīgu instrumentu un svīru, kas viņu rīcībā vēl nav. Un paldies, Markus Farbārs, pielieties runātājs pirmajā panelī. Vēl uh, divus un, un, un cits jautājums, bet tad vajadzētu sākt ar otrā paneļa darbu. Markus Ferbers, Tautas partijas uh, vārdā. Jā, paldies, uh, paldies uh, arī uh, par visu šo informāciju, Palenkungs, jūs uh, apzīmējat Eiropu kā gigantu milzi. Uh, ja mēs runājam šeit eh, par, slē, eh, par vienošanos slēgšanu, bet ja mēs raugamies uz Eiropu, tad ir arī pāris eh, nodokļu paradīzes, jo to redzējām arī slaidnēs, un ja paskatos uz vidutāju sarakstu Hongkongu, Šveice, arī Eiropieši ir vadošajās pozīcijās. Nu, es nedomāju, ka mēs varētu tādu fatka nolīgumu um, par to diskutēt noslēgt. Tādēļ jautājums, vai tie instrumenti, kādi mums ir mūsu rīcībā, um, naudas atmazgāšanas direktīva, uh, finanšu plūsmu um, um, skaidrāka uh, um, marķēšana vai uh, arī rīcību plāni, uh, stratēģijas, uh, lai uh, novērst izvairīšanos no nodokļu maksas. Vai tie ir pietiekami? Un otrs jautājums Ja es esmu, um, teiks, nabadzīgs cilvēks un uh, saņem naudu, tad uh, gribu uh, izvairīties no nodokļu maksāšanas un arī kaut ko iegūt, kaut kā jau jāorganizē ir šī atgriezeniskā naudas iegūšana. Tātad jautājums, nu, arī, vai arī, piemēram, mantošanas gadījumā mantinieki grib izmantot naudu, taču ir tādi gadījumi, kad naudu jāatgriež, kā tad tas uh, funkcionē, ka to atkal garām nodokļu iestādēm tā kā ievieš, ieved. Jā, paldies, kas sāks. Pēlēnkungs, lūdzu. Es domāju, jums. Uh, ir taisnība. Jā, protams, ka Eiropas Savienības izdalība šeit tas padara sarežģītu, un, bet es tomēr redzēšu uz priekšu. Fatka, jā. Varbūt šī persona nebija tā, kas rakstīja noteikti šos likumus, bet viņi uzskatīja, ka tas ir legāli. Pašreizējās noteikumi Eiropā, es domāju, nu nav īsti atbilstoši tiem nodomiem, ko vēlaties sasniegt. Nākamgad stāsies spēka automātiskās apmaiņas. Nolīkums izklausās brīnišķīgi, bet ja mēs paraugāmies, kāda tehnika tur ir vajadzīga, kādas tehnoloģijas tur ir vajadzīgas, tad neesmu pārliecināts, vai tas tik labi darbosies. Bet tas būs daudz spēcīgāks instruments nekā jebkas, kas Eiropā līdz šim ir bijis. Manuprāt, ka šī schēma un katrs saka, jā, tas bija liels panākums, un tad mēs varam pāriet pie nākamās schēmas. BEPS, es domāju, ka šis uh, konsens ir, ka tas nesasniegs, tas ir drīzāk uh, fokusējies uz nodokļu arbitrāžu, un uh, tas drīzāk jau ir jāvērš uz svaps jautājumiem. Tātad BEPS nesasniegs savus uh, mērķus, bet tas nenozīmē, ka tas būtu uh, stāsta beigas. Es domāju, ka tam būs arī otrā, otrais variants. Jā, pēc tam, kad tas tiks pasludināts, ka, kā panākums tāds. Jā, paldies, uh, profesor Harrington. Jā, es piekrītu, ka sasniedzot politisko konsensu par Eiropas uh, faktu, ka tas ir ļoti ambiciozi, jo tik daudz uh, atsevišķiem valstīm ir konfliktējuši intereses, un no vienas puses e, tās gūs labumu no šo ārzonu sistēmām, un e, viņas nevēlas tur iejaukties citu valstu darbā, tas nedarbūsies. Jātājums par praktisku, proti, cik uh, labklājīgi cilvēki, kas izmanto šos pakalpojumus. Tas ir tā diezgan triviāli. Tur ir trīs veidi, kā tas notiek. Ja jūs pieminējāt ārzonas, un uh, ja jūs, piemēram, būtu. Uh, nestu man kā kapitāla pārvaldniekam savas, eh, savu, savu kapitālu, un eh, viens ir, es vienkārši maksāju jūsu rēķinus tieši, maksāšu jūsu, par jūsu bērnu privāto skolu, nekas neies caur jums, maksāšu hipotēku eh, jūsu vārdā, jūsu vietā. Jūs pat nemaz nezināt, kas ir faktiski īpašnieks, jo es jau esmu atbildīgā un jūs, jūs nesat nodokļu maksāju, maksājoša persona šajā izpratnē. Otrakārt, ja jūs patiešām vēlaties skaidru naudu, tad jūs struktūrējat tresta attiecības ar uh, šiem maksājumiem. Tas ir bez, bez nodokļiem, ja tas ir trests. Mums uh, šeit uh, ir jāraugās par vienkārši var paņemt skaidrā naudā, un tad tas arī nav apliekams ar nodokļiem. Holokungs, viena minūte. Pēdējais punkts par. Uh, ja, piemēram, ir kaut kāda liela naudas summa, tad šeit, protams, ir jādomā. Banka saka, tas eh, viss maksās desmit punktus. Bankas mainās vēsturiski. Kādreiz tas bija ļoti proaktīvi piedalī, piedalījās, kad bija runa par to, kā pārskatīt naudu no A uz B un eh, pa, pa vidu vēl, vēl atmazgāt to naudu. Uh, un viens procents, jā, tā ir savā ziņā līdzdalība, tas ir jāmaina, un bankām, uh, uh, bankas kaut kā jānovērš no šī ceļa, lai tās tā rīkotos. Jā, liels paldies par uh, runātājiem. Mums kopumā ir 11 kolēģi, kuri var uzdot jautājumus. Trīs runātāji sniedza 9 līdz 10 atbildes, tā kā tā bija ļoti auglīga doma apmaiņa, mums ir jūsu rakstiskās atbildes, sirsnīgi pateicos, saraksts, brīvā mikrofona procedūra un vispārējās tas tiks turpināts uh, otrā paneļa procedūrā, tagad nav iespējams, mums būs arī vēl otrais panelis, atvainojies kolēģi, vēlos uh, sirsnīgi pateikt paldies un uz trim minūtēm izsludināt pārtraukumu. Uh, lai otrā paneļa dalībnieki varētu ieņemt vietas šeit priekšā. Sirsnieks, paldies, jūs mums tiešām ļoti palīdzējāt. Please, will... Mēs vēlamies tagad sākt darbu otrajā panelī. panelis tagad sāksies. Pieredze no dalībās perspektīvas eh, runātāja prezentācija. Desmit minūtes katram būs iespēja izteikties. Eh, mums nav trīs, pieci runātāji. Un eh, vēlētos pirmajām diviem piecas minūtes katram runātājam un pēdējiem desmit minūtes. Pirmkārt, vēlētos uh, prezentēt uh, eh, runātājus. Ruperts Manhārds, viņš uh, vada naudas, pretnaudas atmazgāšanas komiteju Eiropas advokātu un juristu sabiedrībā Ričards Frimstons, viņš ir CCBE biedrs un eksperts par jautājumu, kas ir saistīti ar nodokļiem ekonomiskiem īpašniekiem un ārzonām. Es dzirdēju, ka Roberts Manhārts runās abu paneļa dalībnieku vārdā. Otrajā kārtā Vims Mīs, viņš ir izpildu direktors, un Rodžērs Kaizers, viņš ir politiskais konsultants Banku federācijā. Viņš eh, prezentēs eh, banku baģieru profesiju šodien. Lies paldies! Un trešais ir eh, profesors Stefs Van Vēls. Viņš uh, ir eh, Price Waterhouse Coopers pārstāvis eh, par nodokļu jautājumiem un runās par grāmatvedības eh, jautājumiem un um, grāmatvežu asociācijas. Viņam arī šodien Madridē notiek uh, svarīga sanāksmes. Iznieks paldies, ka atnācāt šodien pie mums profesor kungs. Sāksim desmit minūtes. Ruperts Manhards pirmais saņem vārdu. Labrīt! Mēs šodien esam pārstāvam advokātu un juristu sabiedrības Eiropē, CCBE, tās reprezentē advokātu un juristu sabiedrības visās Eiropas Savienības valstīs. Tāpat arī Norvēģija, Islande, Lihtenšteina un Šveice. Un mums ir vēl papildus 13 uh, asociētie un novērojušās valstis. Un uh, tādā veidā mēs reprezentējam vairāk nekā vienu miljonu Eiropas juristu. Mēs ar lielu prieku izmantojam uh, šodien iespēju atbalstīt uh, izmeklēšanas komiteju šodien un vēlos arī sniegt īsu ievadu par CCBE darbu, naudas atmazgāšanas uh, aizkavēšanas darbā un tāpat arī jautājumos par cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Sākumā CCBE ir atbalsta cīņu pret eh, naudas atmazgāšanu un strādā, lai noteikti potenciālos riskus šajā eh, jautājumā. Juristi, kas ir iesaistīti šajā darbā, eh, ir pakļauti arī Eiropas Savienības direktīvai ciņai pret naudas atmazgāšanu un FATF standārtiem. Uh, Protams, ka e, juristi, kas strādā, viņi ir e, atbildīgie, kas strādā tieši šajā jautājumā un strādājot uz vietas cīnoties pret naudas atmazgāšanu. Juristiem ir pienākums arī īstenot tā saucamo CDD prasības, proti klientu identifikācijas prasības, un e, viņiem ir jāsniedz arī informācija par to, par finanšu aktivitātēm, kas ir saistītas ar klientiem. Uh, Pašreizējā naudas atmaskāšanas uh, direktīvā ir uh, pilns konteksts uh, par to, kāda ir CDD procedūra un kas ir jānodrošina. Un vairāku iemeslu dēļ, formālu iemeslu dēļ, procedūrālu iemeslu dēļ, pat tajos jomās, kas nav iekļautas pretnaudas atmaskāšanas direktīvā, mēs esam atbildīgie profesionāļi. Uh, Juristi strādā pamatoties eh, uz principu pazīsti savu klientu. Klients nav anonīms eh, juristam. Eh, juristiem ir pienākums identificēt klientu. Tas ir pienākums, kas pastāvēja jau vēl ilgi pirms tā tika ietvērta likuma ietvarā. Tātad juristam, advokātam ir jāzina, kas ir viņa klients. ja klients eh, nevēlas izpildīt šo pienākumu sniegt savu informāciju, tad eh, juristam ir pienākums atsaukt savu darbību viņa jautājumā. Šeit ir jāņem vērā gan arī nacionāla eh, noteikumi un Nacionālās asociācijas ir iesaistītas īpašos pasākumos, Eiropas Savienības pasākumos, lai novērstu naudas atmaskāšanas riskus. Vēlos teikt, ka mēs šajā profesijā darām visu, lai cīnītos pret naudas atmaskāšanu un lai palielinātu apziņu starp mūsu biedriem. Viena lietā jābūt ļoti skaidrai. CCCB un uh, advokāti un juristi, kas ir mūsu biedri, nekad neslēpt informāciju, nekad neslēpt informāciju ne par vienu juristu, kas ir iesaistīti jebkādā kriminālā aktivitātē un arī kontekstā, kas ir saistīta naudas atmazgāšana, izvairīšanos no nodokļu eh, maksāšanas vai cita veida eh, krimināla aktivitāti. Mūsu biedri ir eh, šeit. Uh, viņiem ir pienākums sniegt informāciju, gan eh, kas ir eh, jāizno tādēļ, lai eh, īstenotu kriminālu sodi, gan arī visu, ko uzliek par pienākumu AML direktīva. Juristi ir profesionāli. Protams, ka ir iespējams, ka daži juristi, kas ir iesaistīti arī nelegālos darījumos, bet mēs, protams, vēlamies to visu apzināt un izgaismot. Tie kas piedalās naudas atmaskāšanas schēmās, eh, šie eh, kriminālos da eh, darījumos, protams, ka ir ļoti liela atšķirība. Un uh, juristiem un advokātiem ir uh, jābūt iesaistītiem pilnīgā atskaites sistēmā. Katram uh, Eh, juristam, kas ir iesaistījies eh, šajās nelegālās aktivitātēs, pret viņu ir tāda pati attieksme kā pret jebkuru citu, kurš ir izdarījis eh, noziedzīgu nodarījumu. Mēs kā asociācija to pasakām ļoti skaidri. Ja mēs raukāmies uz šo zemo līmeni, kā te ir izmeklēšanas procedūrām, izmeklēšanas izsakošanas procedūrām, tad ir tikai daži uh, arī vēl advokāti un juristi, kas eh, neapzināti iesaistīt šādās kriminālās eh, aktivitātēs. Tādēļ eh, šeit ir jāpārbauda, vai regulējums darbojas labi. Tāpat ir arī svarīgi saprast, kas ir profesionālās noslēpuma koncepcija. Tas nav jāpiemēro, ja. Uh, jurists piedalās jebkādās aktivitātēs, kas ir saistīts ar klienta nelegālām aktivitātēm. Uh, ir jābūt ļoti skaidram, ka arī uz eh, juristiem attiecas uh, krimināla izsakošana. Šī juridiskā mm, un advokāta profesija, juristu un advokāta profesija ir ārkārtīgi um, regulēta, un šeit ir jāraugās arī, kāda ir uzraudzības sistēma, tāpat kā citos sektoros. Ir arī nacionālie regulētāji. Uh, juristu un advokātu profesija ir noregulēta arī nacionālajās tiesībās eh, un arī nacionālajā uzraudzības iestādēs un pašregulējošās iestādēs. Šīs iestādes eh, ļoti eh, skaidri ņem vērā vadlīnijas, nopietni uztver pienākumus un piedāvā arī izglītības pasākumus. Ir arī vadības un ētiskās uh, nostādnes gan eh, Eiropas Savienības, gan starptautiskā, gan dalībvalstu līmenī. Mēs saprotam, ka mandāts, uz ko fokusējas eh, izmeklēšana vairākos lietās, piemēram, eh, tresta struktūra izmantošana. Mēs dzirdējām šeit jau arī pirmajā panelī piemērus par šo jautājumu. Mēs visi apzināmies, ka pastāv šādi riski. Un gan FATF, gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu noteikumi iekļauj šādus gadījumus. Tika uz, uh, uzsvērts, ka it īpaši trestu uh, gadījumos uh, ir svarīgi atklāt, kas ir šie patiesie īpašnieki. Gan uh, Eiropā, gan arī ASV, Austrālijā ir arī uh, daudzas uh, transakcijas un vajadzētu atzīt, ka tresti gan arī šajās parutumtiesībās uh, var norādīt uz uh, riska indikācijām. Ir arī jānoskaidro šāda nepārreiza trastu pārvaldība un uh, Frimstam kungs atbildē šodien uz jūsu jautājumiem. Viņš ir eksperts tieši trestu jautājumos. Lai apkopot visu un pabeigtu. Protams, kā advokātu un juristu profesija ir uh, atbilstīga noteikumiem, kas ir uh, izstrādāti, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu. Likuma spēks ir pamatakmens demokrātijai, un es domāju, ka mēs visi esam vienoti šajā vērtējumā. Ir ļoti svarīgi atrast pareizo līdzsvaru starp regulējumu un caurskatāmību no vienas puses un uh, pamatiesībām un brīvībām, ieskaitot uh, tiesībām uz privāto dzīvi no otras puses. Paldies! Thank you very much, uh, Rupert. Paldies Rupertam Manhartam. Gribētu dot vārdu Vimam Meisam. Viņš ir uh, izpildu direktors Eiropas Banku federācijai. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, godētie. Uh, parlamenta deputāti. Man ir liels gods uh, piedalīties uh, šajā faktu identificēšanas uzklausīšanā Panama dokumentā. Uh, ziņotāju un žurnālistu atklājumi ļoti svarīgi finanšu pakalpojumiem. Tas sniedz uh, ieskatu starptautiskajā nodokļu sistēmā. Tas arī sniedz vadlīnijas par to, kā mums ir jārisina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmaskāšanas nākotnē. Taču vispirms ļaujiet man uh, atgādināt dažus aspektus, kāda ir Eiropas Banka federācijai. Eiropas Banka federācija pārstāva bankas ar Nacionālo banku asociāciju starpniecību, pārstāvam divas trešdaļas Eiropas valstu. Mēs pārstāvam lielāko daļu Eiropas Komercbanku, gan lielas bankas, gan mazas bankas. Esam izveidoti 1960. gadā, vienmēr esam spēcīgi atbalstījuši vienoto Eiropas tirgu. Uh, Eh, finanšu pakalpojumiem un politiķiem, kas stiprina, eh, politikām, kas stiprina ekonomisko izaugsmu. Kā Eiropas ekonomiku finansē bankas, tie ir 75 procenti no kredītiem, kas tiek eh, izsniegti privātam sektoram, balstoties uz kādiem noteikumiem. Banku nozare šodien ir viena no regulētākajām nozarēm ekonomikā. Un te ir arī labs iemesls tam. Kopš krīzes mēs, jūs patiesībā, esam pārskatījuši ļoti daudz noteikumus un regulas, kas attiecas uz banku nozari, tā skaitā arī noteikums uz nodokļu caurskatāmību un naudas atmazgāšanu. Eiropas Banku federācija atbalsta naudas atmazgāšanas mērķus un cīņu pret izvairīšanos un nodokļu maksāšanas. Uh, Mēs es, arī iestājāmies par finanšu sistēmas eh, integritāti un stabilitāti, jo tas ir nepieciešams mūsu izaugsmēji. Terorismu finansējums, naudas atmazgāšana ir apdraudējums finanšu sistēmai un drošībai pasaulē arī eh, noziedzīgie resursi ir jāizbeidz. Bankas var tikai izdzīvot tādā vidē, kur pilnībā tiek piemērots likums. Eh, federācija, protams, arī nosoda eh, krāpšanos ar nodokļiem, tas kropļo vienoto tirgu, tas ir arī apdraudējums likuma varai un līdz ar to bankām sarežģīja dzīvi. Pēdējo desmit gadu laikā šie eh, nodokļu nu, nolīgumi uh, un to skaits ir palielinājies. Kā tas arī tika teikts iepriekš, tas ir arī loģiski, ir nepieciešams sadarboties, lai, cil, lai sistēma varētu darboties. Un ir jāsaka arī, ka, manuprāt, um, arī cīņa pret naudas atmazgāšanu, tās panākuma pēdējā gadā laikā skatījums ar, ar sadarbību starp iestādēm un bankām, tiesību sargājušām iestādēm un tam līdzīgi. Na, terorismu finansējums, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, naudas atmazgāšana ir globāls problēmas, tur nepieciešama globāla risinājuma. Tie, kuri atmazgā naudu un izvairās no nodokļu maksāšanas, izmanto trūkumus, kādi ir nacionālajās sistēmās. Viņi arī pārvietojas uz citām jurisdikcijām, kur ir neefektīvs institucionālais juridiskais satvers. Mums ir nepieciešama globālā pieeja, pie tā ir jāstrādā. Kopā, manuprāt, tas ir jādara ar Eiropas pieeju. Kā jau es arī teicu, stru, esošais Eiropas Savienības struktūra, protams, neatvieglo šo darbu. Uh, arī daudz valsts, kas nesadarbojas, kas neatbilst startautiskajiem standartiem, ņemot vērā šīs jomas, piemēram, maz, cīņa pret naudas atmazgāšanu, ziņošanu un tam līdzīgi. Te ir jāsadā daudzpusējais uh, satvars un tam jābūt caurskatāmam. Lai sasniegtu šos mērķus, mēs aktīvi esam iesaistījušies startautisko ekspertu grupu darbā cīņā pret naudu atmazgāšanu un nodokļu caurskatāmību OECD līmenī, protams. Lai kas arī tik teikts par OECD, OECD joprojām spēlē svarīgu lomu, kur dalība valstis runā un diskutē. Līdz ar to progress ir jāidentificē. Ja uh, tagadnē, cik tālu esam tikuši un nevis jāskatās nākotnē, uh, kur mēs teorētiski varētu tikt. Mums, protams, ir jāstrādā aktīvi, jāiesaistās Eiropas Savienības līmenī. Līdz ar to mēs palīdzam institūcijām, sniedzam ekspertīzi un risinājumus, skaidrojam nepieciešamās, nepieciešamos jautājumus, ir nepieciešama skaidrība, atbilstības noteikumu bankām, ņemot vērā arī operacionālos ierobežojumus visbeidzot jāņem arī riska potenciāls. Kā jūs zinat, tad Uh, tam var būt arī negatīva ietekme uz tieši nabadzīgajām un jaunatīstības valstīm. Man patīk šī jaunais, jaunā vienošanās ņūdils, ko ieteica pa, uh, iepriekšējais panela, uh, paneļus uh, viesis, lai tādējādi mēs būtu efektīvāki. Runājot par nākotni, jums ir milzīgs uzdevums piemērot AML nodokļa caurskatāmības pasākumus. Uh, tā ir arī iespēja, jo pasaule aizvienai kļūst digitalizētāka. Digitalizētai programmai ir jābūt atvērtai tālākam progresam, lai uh, nodrošinātu tehnoloģiju neutralitāti, lai būtu arī viegla pārēj uz jaunajām tehnoloģijām. Šī ir iespēja. Šī ir iespēja arī vieglāk identificēt uh, klientus un kā mēs sāk, aiz, tas noteikti mums palīdzēs, lai īstenotu skaidrus klientu noteikumus eh, jaunajā digitālajā vidē. Mēs eh, uzskatām, ka nepieciešama pasākumi, lai izvairītos no, piemēram, jurisdikciju uzskaitīšanas melnajā sārakstā. Eh, banku sektors. Mēs vēlamies atgādināt deputātiem, ka esošie un uh, nākamie noteikumi, ko pieņemsiet, mums ir ļoti būtiski, lai mēs tos ievērotu. New Deal var noslēgt, jo ir ārkārtīgi daudz datu. Ja jūs redzētu, cik daudz ir datu, ko saņēmām no Panamas dokumentiem, šīs informācijas ir ārkārtīgi daudz. Daudz un vienam cilvēkam vajadzētu 30 gadus, lai vispār uh, visu šo informāciju varētu izlasīt. Tas ir milzīgs izaicinājums arī mums. Uh, Es nevaru arī runāt par atsevišķu banku operācijām, bet esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, kādi jums būtu šai sakarā. Liels paldies! Un tagad vārds uh, profesoram Stefanam Van Vēgelam no PricewaterhouseCoopers. Lūdzu, paldies! Paldies priekšsēdētāji! Es veicu arī deputātus. Praisotragaus Cooper ir uh, ļoti pagodināti, kā esam uzaicināti šo uzklausīšanu. Šeit ir dažādi pārstāvēts organizācijas. Ir pārst... Te mēs varam, es varbūt esmu tāds kā outsiders, ielūgums tika nosūtīts uz PVC. Nu, varbūt, jā, es, ja runāju tā no PVC uh, pozīcijām, tad atvainojiet, nerunāšu par profesiju kopumā, bet, nu, es domāju, ka šī informācija arī attiecas uz uh, lielajām organizācijām. Tad arī izlasot komitejas mandātu, uzskat, ka tas ir ļoti plašs, lielākā daļa elementu galvenokārt koncentrēs uz īstenošanu, uz uh, ES pasākumu īstenošanu, Eiropas komisijas ieteikumu īstenošanu, gan AML, gan uh, izvarēšanos nodokļu maksāšanas, terorismu finansējums un tā tālāk. Galvenokārt runājot arī par izvairīšanos un nodokļu maksāšanas tieši valsts atbalsta jomā un sadarbībās ar dalību valstīm. Tad es runāšu par abiem. Es PVC atbildu par nodokļu politiku. Es strādāju tieši nodokļu politikas jomā. Galvenokārt strādāju ar nodokļu pārvaldību, nodokļu sistēmām. Es neesmu eksperts naudas atmazgāšanā un citās jomās. Es arī par šo runāju ar priekšsēdētāju kad eh, mēs tikām uzaicināti uz komitejas sēdi, tad es aptaujāju PVC kolēģi starptautiski, lai viņi man palīdzētu Tad ir grūti eksperti gan uh, naudas atmazgāšanas jautājumos, dažādos tehniskos jautājumos. Šie kolēģi ir ārkārtīgi daudz man palīdzējuši, lai mēs varētu jums rakstiski atbildēt uz jūsu rakstiskajiem jautājumiem, kas mums tika iesniegti. Un šķiet arī vakardien sekretariāts to jums izplatīja. Nu, lūk. Ja pēc tam jums ir jautājumi un nevar atbildēt uz šiem jautājumiem, tad tādēļ, ka esmu eksperts visai šaurā jomā. Un, bet nu, noteikti sazināšos ar kolēģiem un atbildes jūs saņemsiet. Vispirms nedaudz vēlos pieskarties pašam PVC, lai jums sniegtu perspektīvu. Tas attiecas arī uz uh, citiem uh, konsultācijas tīkliem. Mēs nodarbojamies ar grāmatvedību no konsultāciju nodokļu jomās. Tīkls ir ļoti plašs. Firmas, kas veido šos tīklus, strādā 157 valstīs un strādā mums apmēram vairāk nekā 2000 darbinieku. Tad šīs uzklausīšanas kontekstā Atkārtoju, ka PVC tīkls ir firmu tīkls, uzņēmumu tīkls, kas mūs saista, mums ir kopīgi standarti. Šīs standārtus, pā, eh, kas attiecas uz pakalpojumu kvalitāti, pārvaldību, neatkarību, riska pārvaldības standarti, šī atbildība ar stā, atbilstība standartiem tiek monitorēta centrāli eh, visā tīklā bet citādi katras eh, no mūsu vienībām ir neatkarīga ar savu pārvaldību katrā valstī. Kā jūs noteikti zināt, tad regulatīvai aina attiecībā uz terorismu finansēšanu to visu pārvaldā Financial Task Force Tāds ir atrunāts arī Eiropas Savienības un dalību valsts likumdošanā Eiropas Savienībā. Tātad tas ir direktīvās un arī es saprotu, ka jūsu mandāts to visu iekļauj. Un tagad daži vārdi un nedaudz daudz lietas es te pārlēkšu, jo laika ir maz pieskaršos, ko tieši mēs darām naudas atmazgāšanas jomā. AML ir um, valsts specifiski. Mums ir standarti, kas ir obligāti atgādina, un tas ir obligāti visām PVC, um, visiem PVC uzņēmumiem. Uh, kas attiecas uz AML īstenošanas atbilstību politiku, kā arī īstenojot tīklu standārtu. Šī īstenošana tiek strikti atbalstīt visā tīklā. Katrai, katram uzņēmumam ir jānosaka atbildīgais cilvēks, kas tieši strādā ar naudas atmazgāšanas jautājumiem, lai ir atbilstību standartam, lai arī tiktu ievērot šīs due diligence procedūras, lēpticības procedūras, lai būtu atbilstība monitoringam, uzraudzībai. PVC. Um, Līdz šī atbilstība naudas atmazgāšanas procedūram arī tiek kontrolēta augstākā līmenī. Nīderlandē tad mm, es tieši sazinājos ar uh, atbildīgo cilvēku, kurš nodarbojas ar šo atbilstības monitoringu apmēram pusdienu. Es vienkārši uzklausījos, kā uh, šis darbs tiek veikts, un es tiešām uh, varu apliecināt, ka uh, šis process tiek īstenots ar vislielāko um, rūpību. Tālāk par šo pārvaldību, par procesiem arī par uh, antikorupciju. Tas ir ļoti, tie ļoti svarīgi komponenti mūsu uzvedības kodeksam. Tas attiec uz visiem mūsu darbiniekiem visā pasaulē. Pavisam nesen, ka, pavisam īsi, kas tiek minēts kodeksā, mēs neiesaistāmies kukuļņemšanas korupcijas praksēs. Mēs zinām, uh, um, klientu identitāti, mēs ievērojam starptautiskos standārtus cīņā pret naudzātnes gāšanu, kad ir aizdomas par noziedzīgu rīcību, mēs pieņemam nepieciešamos mērus. Lūk, tas ir minēts mūsu uh, rīcības kodeksā. Katra PVC um, firma arī tad katru gadu apmāca uh, savus darbiniekus cīņu, šeit cīņā pret naudu atmazgāšanu, tiek informēti par jaunāko politiku, attīstību un tam līdzīgi. Tālāk daži vārdi par to, kas nedaudz atšķiras, kā konsultanti tīklā palīdz klientiem. PVC ir tīkls globāliem GFC uh, globālais finanšu noziedzības tīkls. Bija pārsteigts, kad es to uzzināju. Runa ir par 300 strādniek, uh, strādājošiem IT speciālistiem, grāmatve, grāmatvežiem uh, un tam līdzīgi, kas strādā 83 valstīs. Šai komandai ir milzīga pieredze cīņā pret globāliem noziedzības uh, nodarījumiem, īstenojot arī AML politikas un procedūras. Es vērsos pie eh, šī komandas pārstāvjiem. Viņi ir gatavi organizēt semināru, piemēram, jūsu komitejas deputātiem, lai paskaidrotu, kā mēs strādājam un kā viņi palīdz saviem klientiem. Un tagad daži vārdi par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tad ārpus naudas atmazgāšanas te īsi. PVC ir arī um, uzvedības kodeks, rīcības kodeks. Šai kodeksā arī ir, eh, šī kodeksa citāta ir minēta arī rakstiskajās atbildēs, kur galvenokārt tiek runāts par par atbilstību nodokļu maksāšanas standartiem. Un tad eh, te galvenokārt eh, balstāmies arī uz to, ka klienta rīcība atbilst līkumam un arī palīdz nodokļu iekasēšanas iestādēm arī piekļuvis informācijai, ja tā to vēlas. Tagad daži vārdi par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Es zinu, ka lielākā daļa jūsu darbi koncentrēt uz nav, tieši šo jautājumu un uz naudas atmazgāšanu. Uh, Te atsaukšos uz uh, nodokļu jautājumu komiteju, mūsu apņemšanos, ko pieņēmām šajā, strādājot šajā komitejā arī pēdējo gadu laikā tiešām uzlabojuši, palielinājuši sa, sa, sa, savus apņemšanās, kā statautiskās nodokļu sistēmas vairāk pielāgotas digitālajai pārobežu ekonomikai, uzņēmumu nodokļu pā, noteikumi nav atbilstīgi esošai um, attīstībai. Mēs to atzīstam un daudz strādājam arī ar OECD un citām institūcijām, lai pielāgotu noteikumus. Es neatkārtošu to, ko teicu jau nodokļu jautājumu komitejā, bet ir jāmin tas, ka tā kā es pēc šīs komitejas darba beigām ir uzsāk, ir paveikts ļoti daudz, piekrītu arī kolēģim par to, ka ir jāpalielina OECD darbs, OECD ir darījis ļoti daudz, pieņemot BEPS rīcības plānu, kā arī Eiropas Savienības direktīvā par uh, izvarīšanos un nodokļu maksāšanas arī ir iekļaut daļa no BEPS rīcības plāna tātad eh, šiem aspektiem tagad eh, par to, ko esam veikuši PVC tieši tīklā. 2015. gada jūlijā PVC nodokļu rīcības kodeks ir pārskatīts. Mēs grozījām to, lai iekļautu principu, kurš nosaka, kā nodokļu konsultācija arī pārēdz dažādu ekonomisko komercionālu reputāciju risku. Uh, uh, palielināšanu īsumā, ko esam paveikuši. Jā, nu, jūs sakat, labi, kodeks ir viena lieta, bet kas notiek tālāk? Papildus tam mēs esam noteikuši 25 lielākajās PVC tīkla firmas, esam noteikuši nodokļu politiku paneļus. Un šie paneļi sāk spēlēt savu lomu tad, kad uh, Tehniskā komiteja tehniski ir pārskatījusi kādus nodokļu jautājumus. Tad tehniski tas darbojas, un tad ir jautājums, vai tad tā ir arī atbildīga nodokļu konsultācija, tad no plašākas perspektīvas. un nodokļu politikas paneļu loma ir pārskatīta, tad arī uh, šos padomus, ieteikumus un eh, tad nākt eh, klajā ar saviem secinājumiem, vai tas ir iespējams vai nē. Tad paneļu eh, priekšsēži vairākas reizes gadā tieks un tad arī diskutē savā starpā par konverģenci. Jā, mēs uzskatām, ka tas ir kas tāds, kas var palīdzēt arī atbildēt uz sabiedrības pažām. Paldies. Profesor von Veil. Paldies, profesor, profesor von Veilam. Ein workshop. Jā, paldies, paldies arī uh, par šo piedāvājumu organizēt um, darba grupas un darbnīcas uh, šīs uh, komitejas dalībniekiem. Mēs noteikti to varēsim izmantot un paldies par to. Mēs esam gandrīz pat ieturējuši mūsu laiku un arī varēsim pāris minūtes ilgāk strādāt. Tulki ir piekrituši, taču vienalga es uh, lūkšu. Uh, precīzi ievērot runas laiku, lai visi varētu uzstāties, kas ir runātāju sarakstā. Pirmais runātājs būs mūsu referents Koforda kungs, kopā pēc tam ar Ježeka kungu. Paldies priekšādātāji, paldies panē dalībniekiem. Vērsīšos pie diviem no jums. Pirmkārt, Marhārt kungs, jūsu juristu asociācijas, domāju, tas ir ļoti svarīgi, jūs raukāties uz Panamas dokumentiem. Daudz vārdi, kuri parādījās piemēram, Kristofs Solingers, Šveices jurists, viņš ir agrākais partneris eh, Mosaka Fransak, eh, ir daļa no jūsu asociācijas. Ja jūs runājat par to, ka šī profesija zina, kas ir klients, šī profesijas pārstāvja, jūs redzat eh, vairākus gadījumus, ko teikuši juristi. Jā, mēs nodrošinām privātumu klientiem, Mēs zinām, ka izmanto privātuma nosacījumus jūsu komentārā par to. Kā jūs varat nodrošināt, ka šīs privātums, ko nodrošina jurists, netiek, netiek izmantoti tiesiskiem nolūkiem? Un uh, otrs jautājums. Uh, Prasvaterhaus kopēs mēs visi zinām šo Luksemburgu gadījumu un par nodarbinātājiem, un tie par šiem, par šiem ziņotājiem, PricewaterhouseCoopers. Kāda ir situācija? Vai jums ir kaut kāda ideja, kā izveidot tīklu vai ai, labāku aizsardzību šiem whistleblowers, jeb ziņotājiem Eiropā? Es domāju, tas būtu ļoti nepieciešams, ja mēs gribam vēl atklāt līdzīgus gadījumus, kā jau zināmie. Jā, paldies, un kas sāks? Manhārkungs, kas attiecas uz privātumu un profesionālo noslēpumu. Uh, par jūsu jautājumu. Es domāju, ka ir svarīgi saprast koncepciju. Profesionālais noslēpums ir atļaut atklāti, atklātu apmaiņu starp klientu un juristu, advokātu. Un kā tāds šis koncepts ir labi izprasts un pieņemts ne tikai no juristu advokātu puses, bet arī no augstākās tiesas puses, eh, Eiropas cilvēktiesība tiesas, Eiropas Savienības tiesas, tas eh, palīdz arī administrēt eh, tieslietas. Un es domāju, ka šis uzticības starp klientu un advokātu juristu, lai aizsargātu viņu, aizsargātu kā advokātam viņu juridiskos jautājumus. Tas ir svarīgi. No otras puses ir svarīgi saprast šīs koncepcijas robežas, noslēpuma robežas. Un jūsu jautājumu gribētu vēl pievienot, ka profesionālais noslēpums neaizsargā nekādas nelegālas darbības. Tas netiek piemērots, ja advokāts dara kaut ko nelikumīgu. Otrakārt, profesionāla noslēpuma robežas ir arī ierobežojums, ko uzliek eh, naudas atmazgāšanas eh, regulējums. Tā ir kaut kāda nesargāta aktivitāte, un tā ir aktivitāte, ko nosedz šīs direktīvas. Ja ir kaut kādas aizdomas par naudas atmazgāšanu, tad ir pienākums ziņot par šīm aizdomīgajām transakcijām. Tātad tie ir šie divi būtiskie ierobežojumi. Tātad, ja ir kaut kāda nelegāla aktivitāte, kas tiek konstatēta, tad profesionāls noslēpums netiek piemērots. Protams, jūs pieminat eh, Panamas dokumentus un eh, Salingeru jautājumu lasīju arī divu vācu žurnālistu grāmatu. Protams, ka ir juristi, advokāti, kas varbūt ir tā drusku iesaistīti kādos nelegālos darījumos. Un tas ir vislielākās bažas izraisa mūsu organizācijai un jāraugās, kā risināt šos jautājumus. Jā, jā, just... Uh, jā paldies tagad uh, profesoram Van Viegelam. Pavisam īsi. Rīcības kodeks. PVC, par kuru runā. Tas ir ļoti skaidrs un uh, iedrošina PVC tik, lai iesaistītos sniegt informāciju. Tas ir ļoti labi attīstīts, laba attīstīta politika. Par detaļām atvainojos. Lai atbildētu uz jūsu jautājumus, es patiešām uh, gribētu iesaistīt mūsu ekspertus, ko pieminēju sākumā, lai sniegtu atbildi. Jautāšu kolēģiem, kas ir iesaistīti tieši šajā whistleblowing notiekuma izstrādāšanā, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, un jūs to saņemsiet vēlāk šo atbildi. Paldies! Jā, paldies, paldies. Vai kāds vēl var uh, vēlas izteikt piezīmes? Meistkungs, nē. Tagad nākamais runātājs Pēters Ježeks. Paldies priekšādātāji, labrīt. Iesākuma izklāstā, kā mēs dzirdējām, vairāk vai mazāk, ka naudas atmaksāšana un izvairīšanāšana no nodokļu maksājušiem ir nosodāmas darbības, bet šo aktivitāšu apjoms ir milzīgs, un tas nevarētu notikt, ja netiktu iesaistīti vidutāji Šeit saskat pretrunu. Konkrētāk, rakstītajā atbildē, ko saņemam no CCBE, nu, ja nav informācija saņemta no visām uh, dalību valstu uh, advokātu un juristu asociācijām par to, kuri advokāti bijuši iesaistīti nelegālos darījumos. Uh, CCBE un citas institūcijas. Ja ir kaut kāda ļaunprātīga rīcība, kas ir saistīta ar uh, naudas atmazgāšanu un izvarēšanos no nodokļu maksāšanas, un ja ir šeit uh, statistika, kas parādās par jūsu biedriem, un man būtu interesanti to dzirdēt, jebkādu informāciju, vai jums tāda ir? Un tā vispārīgāk labprāt gribētu zināt, uh, vai Panamas dokumenti un citi atklājumi. Vai tas ir izrāsījis dziļāku diskusiju jūsu biedru starpā par to, kas ir pareizais ceļš, kā rīkoties šajos gadījumos, lai varētu uzlabot jūsu profesionāļu tēlu, uzlabojot pasākumus? Bida. Paldies, kurš vēlas atbildēt, Maiskungs, Jā, institūcija kā mēs, mēs patiešām vēlamies tādu regulatīvo ietveru, kas darbojas. Mē, es, es sāku vairākus uh, gadus atpakaļ strādāt pie izpildes atbilstības jautājuma 96. 97. gadā, un uh, kad mums bija pirmais uh, ievada pasākums par pirmo naudas atmaskāšanas atma likumdošanas pasākumiem. Uh, jā, un kas notiek pa šo laiku, ir uh, milzīgs datu daudzums, jo neviens nezina, šos jaunākos skaidrus un uh, par to, par ko ir jāziņo. Vai tad par arī par vietējo lielveikalu ir jāziņo? Labprāt gribētu risinājumu, kas uh, varētu atbildēt jūsu jautājumu par šo apjomu, kad ir jāziņo, un uh, par to, kā tas atbilst likuma īstenošanas prasībām. Ja patiešām ir tādas uh, lai būtu tā, ka tas būtu patiešām interesants apjoma ziņā kaut kādas krāpniecības procedūras, nevis kaut kāda vietējā neliela negadījuma. Ir vajadzīga tādēļ tāda ļoti skaidra juridisko ietvari un vajag tādu kalibru. Pro, proti, par kādu apjomu ir jāziņo. Tas ir iemesls, kurus es paziņoju. Uh, Pastāstīju arī par to, kad runāju par šo New Deal. Protams, ka tas ir, ja kāda negatīva rīcība ir slikta gan klientiem, gan bankām, bet uh, šeit ir jānosaka par to. Uh, kas tieši, kuri gadījumi ir jārisina. Jā, par Panamas dokumentiem. Protams, ka Panamas dokumenti izraisīja šoku. Jebkurā tas izraisīja šoku pilsoņiem, uzņēmumiem, jebkuram. Un es uzskatu, ka tas noteikti izvērš diskusijas starp visām bankām. Tāpat arī uh, likuma īstenošanas atbilstības nodaļās par to, kā mēs rīkojamies, un es domāju, ka ir arī dalībvārstu parlamentos uzklausīšanas eh, notika. Un gribētu arī vēl teikt, ka esmu nobažījies par banku sektoru reputāciju, tas jau tāpat ir slikts, un jebkāda attīstība, jebkas, kas ir pieminēts pamanas dokumentos, nāk par sliktu banku sektoram, arī banku uh, federācijai, un tam, ko mēs vēlamies sasniegt, ko mēs varam darīt reputācijā daudzās valstīs diskusijās, kas notiek par uh, rīcības kodeksu. Jūs, piemēram, apvienotie karalistē, Nīderlandē un daudzās citās valstīs redzat, ka notiek diskusijas. Uh, mm, kā tas notiek vai nu banku pusē, vai uzraug, uzraudzītāju pusē, uh, tas ir, tur ir interesanti vērot. Jā, paldies. Tagad eh, vārds eh, Frimstona kungam CCBE vārdā. Lies paldies. Gribētu tikai paskaidrot, ka šorīt eh, pirmais panels, pirmā viedokļa apmaiņa bija ļoti interesanti, un tas, kas tika teikts, proti, ka vairākuma lielākā daļā šajā problēmu lokā, kas ir saistīts ar nodokļu nemaksāšanu. Ļoti skaidrs, ka jebkurš jūris, jebkurš advokāts ir pakļauts un tic arī likuma spēkam. Un mēs uzskatām, ka likuma spēks ir jāizteno. Tas ir mūsu darbs to nodrošināt. Dažas no lietām, kas tika šorīt teiktas. Esmu Anglijas un Velsas uh, juristu asociācijas biedrs. Un uh, arī Brūka Haringtona pieminēšos jautājumus. Es palīdzu arī BBC analizēt eh, dažus no Panamas dokumentiem. Mēs patiešām esam ieinteresēti šajās debatēs starp to, kāda ir atšķirība starp uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu, kā tas ir vēsturiski, eh, kā tas ir sodiets ar cietumsodu. Jā, tas, kas šodien tiek darīts, nav pietiekami. Tātad sarežģījums mums visiem ir, kā to visu definēt, Un tradicionālā jurista atbilde mēs vienkārši īstenojam likumus, ar to vien nepietiek, bet lūdzu palīdziet mums saprast, kur tad ir šī robeža, jo neviens mums patiešām nevar pateikt, eh, kur tad ir šī robeža starp pieņemamu, no, izvairīšanos nodokļu maksāšanas un neakceptējamu nodokļu nemaksāšanu. Tātad, ja jūs, piemēram, kaut ko uh, iedodat bērnu, vai tas, tas, tas ir jāpliek vēl nodokļiem, vai to var pieņemt, vai to vai nevar, kur ir šī robeža? Jā, paldies. Nākamais runātājs. Tāds paties vārdā. Profesors Dārijos Rozatī, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Gribētu paust, izteikt paldies uh, panē dalībniekiem par ļoti interesantiem komentāriem par šo ļoti svarīgo jautājumu. Man ir trīs jautājumi Divi no tiem ir domāti Manharta kungam. Kā jūs teicāt, juristi un advokāti un jūs kolēģi arī jūs atbil, atbalstīja, tātad viņi īsteno likumus vispār kā nozīmē, un viņi, viņiem ir saistoši standārti. Un kā jūs teicāt, lai izdarītu transakciju vai nodrošinātu juridisku aktu, tad jebkuram jur, eh, juristam ir jābūt pilnīgai skaidrībai par klienta identitāti. Bet iepriekšējā panelī mēs dzirdējām, ka starp vidutājiem, kas palīdz īstenot šīs sliktās prakses viens otram, un naudas atmaskāšanā un izvairīšanās no nodokļu maksāšana, nodokļu maksāšanā vairāk nekā 50%, 50% no šiem cilvēkiem ir juristi Tātad viņi ir juristi, grāmatvēži, banku darbinieki, finanšu konsultanti un tā tālāk. Jautājums ir, kādā apjomā šī jurista profesija patiešām ir iesaistīta savā veidā šajā radošajā atbilstībā, pat šajā neskaidrajā jomā. Tas palīdz klientiem atrast veidus, kā apiet likumus. Un uh, viņi sniedz iegūtiem šajā sliktajā prasē. Gribētu no nu jums dzirdēt komentāru par to. Mans otrais jautājums ir par regulējumu. Jurista profesija ir pašregulēta lielākoties. Un uh, advokātu asociācijas uh, ievieš uh, rīcības kodeksu, tas ir uh, kaut kas, kas visiem juristiem, protams, ir jādara. Domājat, ka ar to pietiek, lai izvairītos no šāda veida prasēm, no šīs radošās pēdiņās atbilstības, lai izvairītos no situācijas proti, ka likuma gūrts jau nav pārkāpts, bet likuma gārs tomēr ir pārkāpts. Ko? Varbūt Eiropā vajadzētu atš atšķirīgus instrumentus nekā pašreizējās regulējumus. Kas ir jādara valstīm, vai tas palīdzētu vai nē? Un ja nē, tad kas būtu jādara pašregulācijā, lai to visu padarītu tādu vairāk uzticamu? Un uh, vēl pēdējais jautājums. Uh, Mīskungam, eh, ja es drīkstētu pavisam ātri, visā šajās praksēs, eh, protams, daudzi, daudzas institūcijas, daudzas personas ir iesaistīti šajā naudas atmaskāšanā, bet bankas ir būtiskais elements šajā procesā. Galu galā, beigās, tie ir eh, fondi, tresti un bankas, kas būtu iespējams Eiropas Savienība, ko varētu panākt, lai būtu ierobežojumi naudas transakcijām gadījumos, ja klients nevar tikt identificēts, ja to nevar definēt, un ja nav informācija par viņa nodokļu izpildes saistībām, ja tas nav pieejams bankai, vai būtu iespējams izvirzīt bankām šādu prasību, lai labāk varētu pārskatīt situāciju par klientiem. Ja ir kaut kādas aizdomas uh, par to, ka klients nemaksā nodevs, tad banka vienkārši norādīja šo darījumu. Paldies, bet no laika atbildēm nav uh, tik ļoti daudz palicis, bet no sākuma. Uh... Es atsaucos arī uz pirmajiem panelistiem. Jā, kā tur tika teikts, tad lielākā daļa vidutāji ir kapitāla pārvaldnieki, viņi nav juristi, advokāti un uz viņiem neatiecas advokātu noteikumi. Tālāk, ko mēs dzirdējām un kas arī skaidri izried no Global Witness ziņojuma, bet kas neizskanēja no rīta, ir tas, ka netika atrast neviens advokāts, kurš būtu īstenojis kādas nelegālas aktivitātes. Nav faktu, kuri norādītu, ka advokāti būtu aktīvi iesaistīti naudas atmazgāšanā. Ir varbūt tādi gadījumi, jā, kur uh, advokāti ir ļaunprātīgi izmantojuši uh, noteikumus, bet konkrēti pārkāpumi nav identificēti. Tālāk uh, par uh, šo pašregulāciju, vai tā ir pietiekama? Uh, pretēji iepriekšējiem vai nesenai, neseniem Eiropas Savienības priekšlikumiem vairāk ir jārunā par efektivitāti. Arī Fātka norāda uz to, ka uh, efektivitāte ir noteikumu sirds. Skatot arī noteikums, kas ir spēkā, tie, protams, ir mainījuši, mainījušies arī ceturtajā uh, Naudas eh, atmaskāšanas direktīvā ir iekļauti jauni pasākumi, tas palielina kontroli, uzraudzību. Pašregulācija ir efektīvs veids, kā apkarot naudas atmaskāšanu. Price Waterhouse eh, Cooper gadījumā 3000 eh, cilvēki ir iesaistījušies šo pašu noteikumu, pašu radīto noteikumu pārbaudīšanā, bet kā tad tas ir Uh, banku sektorā? Jā, man nav konkrēti skaitļi, bet, manuprāt, uh, riska pārvaldībā un atbilstībā strādā ļoti daudz cilvēku. Un dažus gadus atpakaļ HSBC ziņoja Financial Times, ka uh, viņiem ir tagad jaun, 300 jauni darbinieki tax compliance departamentā. Un tiešām šeit var runa, ir runa par lielu uh, pieaugumu. Viens komentārs par 300 cilvēkiem, 3000 eh, cilvēkiem. Tie ir cilvēki, kas PCV e palīdz eh, strādāt ar klientiem, lai cīnītos par naudas atmazgāšanas, naudas atmazgāšanu, bet par nodokļu jomā daudz cilvēki, daudz vairāk. Un tagad otrā daļa atbildēm, kas vēlas vēl atbildēt. Jā, paldies. Jā, manuprāt, nav iespējams e, veikt neidentificējamu darījumu, naudas pārskaitījumu. Ja neesat bankas klients, tad arī, piemēram, jā, nezinu, vai bankas grib, lai es to minu, bet, piemēram, ja jūs atverat PayPal kontu, tad viena no lietām, ko viņi tev prasīs, ir pārnest vienu uh, centu no jūsu bankas konta. Tādējādi arī viņus identificē, tas tiek nosakts. Tālāk eh, maksājums var apturēt gadījumā, ja ir aizdomas par krāpniecību naudas atmaskāšanu. Ja nauda tiek eh, pārvesta uz eh, valstīm, kas ir non-participative countries, tad, jā, tad banks ir šajā jomā, kur ir mazāk riska. Gadījumā, ja tiek apturēt šis darījums, naudas pārskaitījums, ja tas ir aizdomīgs. Var ko papildināt, lūdzu? Jā, īsi. Kaizerkungs. Jā, mēs tikko runājam par naudas atmazgāšanu, bet arī runājot par informācijas apmaiņu nodokļu jomā arī fatkā ir šāds mehānisms arī par uh, kontu publicēšanu. Paldies, Dots kundze. Paldies, atvainojiet, es neierados ātrāk, bet es uh, ar uh, bērnu kopā klausījos internetā visu šo uh, Uh, uzklausīšanu. Trīs jautājumi. Pirmajā panelī tika runāts par to, ka var būt lieli interešu konflikti audīta pakalpojumos, finanšu pakalpojumos, kas sniedz pārdoms uh, finanšu iestādēm, īpaši uh, attīstības valstīs un arī veicot optimizācijas, nodokļu optimizācijas, konsultējot privātpersonas un uzņēmumus. Tad, ko uzņēmumi dara, lai izvairītos no šiem interešu konfliktiem? Uh, kur arī tiek sniegts padoms valdībām, daudz arī multinacionālām kompānijām, kurš veids Eiropas Savienībā monitoringu par šo konsultāciju. Tālāk, kādi konkrēti soļi ir pieņemti kopš Pānamas dokumentu skandāla um, izraisīšanas, lai varētu veikt nepieciešamo ziņošanu, identifikāciju. Viens no iepriekšējiem panelistiem teica, ka mums ir jāuzdod jautājums, kāda ir tad rodas šīs problēmas ar uh, īpašnieku identifikāciju, vai š, ja šie vidutāji ir jāziņo par komisijai par visam sarežģītām struktūrām īpašiem pakalpojumiem, kas ir saistīti jurisdikciju, jur, Eiropas Sanības jurisdikciju, un šeit runāju par trastiem, atvērt kungs arī uh, minēja trastu leģitimo lomu, jā, dažkārt šī loma ir, taču Pārnamas dokumentos šeit rasti minēti jo, 1600 reizes, un arī izmeklētāji norādījusi to, ka nav īsti apzināta trastu loma, un arī trasti tiek prioritizēti, izmeklēti korupcija izmeklēšanas gadījumos, kurš sāk, kurš atbild. Nu, lūdzu, uz priekšu. Paldies, PVC. Paldies, Dots kundze. Par interešu konfliktiem. Šis ir viens no jautājumiem, kas mums ir ļoti aktuāls. Par to runājam arī nodokļu jautājumu komitejā. Šis jautājums liekas ļoti sarežģīts. Ja tas tiktu skatīts, nu, digitāli viedokļi, tad vai nu jūs dodat uh, uh, padomu nodokļu maksātājiem vai valdībai, bet ne abiem. Taču realitāte tāda, ka ne tikai ātī, jaunatīstības valstīs, bet arī citās valstīs vēršas pie četriem, lielāk, četriem lielākiem uzņēmumiem, lai saņemtu konsultācijas, lai izstrādātu nodokļu sistēmas, lai izveidot nodokļu administrācijas tad šī valsts privātā sadarbība kļūst aizvien aktuālāka, un tas ir arī kas tāds, kas kļūst aizvien pievilcīgāks. Es nesaku, ka tas tiek atbalstīts, bet arī valdības organizācijām tas liekas pievilcīgi. Tad ir jautājums, vai jūs pievēr, izvēlaties šo digitālo pieeju. Uh, vai arī jūs gribat, lai lielās organizācijas izmanto savus pieredzes valdību darbam. Un pēc tam ir jautājums, kā nodrošināt to, lai nebūtu šī interešu konflikta. Ja jūs redzat šo interešu konfliktu, ja uzņēmums uh, strādā ar šiem abiem klientiem, tad šī digitālā pieeja ir tas jāsarobežo, jāierobežo, jāsamazina, kā nevar sniegt padomus abām pusēm. Arī PWC valdības konsultācija komanda veic šo nodokļu darbu, un tie ir cilvēki, kas strādā ar valdībām un nevis pēc tam uh, izmanto iekšējo informāciju, lai sniegtu padoms klientiem. Mēs atzīstam šo problēmu jautājumu, mēģinam to risināt, bet tas nav vienkārši. Mājas kungs un tad Frimson kungs, bet īsti. Uh, Interešu konflikts vienmēr ir ļoti sarežģīts. Ir divi veidi, kā to risināt. Juridiskais veids, kā risināt val... pārvaldības jautājumu, tad, tad ir šīs atbilstība, ziņošana, pārvaldības padu valdei un tā tālāk, bet tas ir juridiskais jautājums. Problēma ar bankām ir tāda, ka kontakts ar bankām un klientiem notiek tik dažādos līmeņos. Uh, Un arī tur ir darbinieki ļoti dažādos līmeņos. Un viens no riskiem, kas rodas, ka pat, uh, ja arī uh, naudas atmazgāšanas jomā tiek pieļaut kāda kļūda, tad vietējais kasīrs vietējā līmenī tiek sodīts, bet uh, netiek sodīta visa ķēde. Kā to risināt? ir jāpaskaidro, jāpraksta dilemmas lai tās tiek risinātas visas ķēdes garumā, tas palīdzētu. Paldies, pavisam īsi, par šo beneficial ownership un trustiem. Par CCP un citas profesionālas organizācijas ir cieši sadarbojusies ar OECD, FATFU, lai varētu definēt labāk, kas tad ir šis beneficial ownership, kā to risināt Un tā ir viena no problēmām Eiropā, ka ir dažādas uh, civila likuma, uzņēmuma likuma tradīcijas, uh, kur tiek reģistrēts šis beneficial interest, un citu vietu atkal nē. Un tā ir viena no grūtībām. Un profesionāļi ir ļoti smagi strādājuši, lai Common Reporting Standards, šie kopīgie ziņošanas standarti darbotos. Uh, un par to mēs nerunājām šorīt kafāt, vai tur ir arī savas grūtības, un ASV, piemēram, nepieņem šos kopīgos ziņošanas standartus, un tas tiešām ir ļoti žēl. Un vajag kā tagad lēmas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! somu valodā. Hieman samasta aiheesta kuin. Jā, es runāšu somu valodā un būtībā gribu priekšsēdētāja kungs turpināt Dodas kungs aizsākto tematu. Jautājums īpaši uh, Stefanam Van Vēgelam. Price Waterhouse Coopers uh, pēdējo gadu laikā uh, bija iesaistīti dažādos strīdos par nodokļiem, piemēram, Luxlīks skandāls bija lielākais un bija ļoti agresīvi lēmumi nodokļu jomā, kas tika atklāti un atbalsts lieliem uzņēmumiem Luksemburgā. Jūs esat konsultējuši un ir izskatīta arī. Uh, informāciju par nodokļu likumdošanu, un tieši tagad uh, dzirdējām jūs izteiciens, un tur ir tāda neliela uh, pretruna. Vai jūs nedomājat, ka būtu nu, vienkārši uh, godīgi aizliegt šos nodokļu plānošanas dienas, jo tas vienkārši nu, nav savienojums, tas var ietekmēt nākotnes uh, nodokļu likumdošanu? Tagad uh, uh, Jautā, šis jautājums bija profesoram Veigelam, lūdzu. Thank you for your question. I... Paldies. Es ceru, ka es pareiz to sapratu. Es gribēju tikai atkārtot, vai es pareizi sapratu. Tātad jūs redzat šeit pretrunu starp paziņojumiem, ko teicu šorīt, tas, ko es teicu par eh, pārbaudēm attiecībā uz naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un aizliegumu PVC tīklā, un tad arī par eh, šiem ieteikumiem, padomiem, kas tiek sniegti klientiem un kas parādījās lukslīgs. Es ceru, ka tas tā bija. Šais, šis bija jūsu jautājums. Pääasia on se, että Haluaisin kysyä. Jā, es gribēju teikt sekojošo. Es gribu uh, uzdot papildu jautājumu. Vai nebūtu godīgi šos nodokļu plānošanas dienests pilnīgi aizliegt tie, kas tiek aiz, uh, nodot un uzņēmiem? Vai arī, ka šie uzņēmumi nevarētu piedalīties uh, iepirkumos, jo tas varētu uh, taču uh, ietekmēt nākotnes likumdošanu nodokļu jomā? Thank you for the clarification. Paldies par precizējumu. Nu, tad izteikšos ļoti precīzi un tieši. Es te redzu ļoti skaidru nodalījumu starp izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un ne uh, naudas atmaskāšanu. Jūs arī kaut ko minējāt attiecībā uz praksi apvienotā karalistē. Un no otras puses nodokļu plānošana. PWC Un arī zinu, ka citi tīkli ļoti strikti strādā un pievērš uzmanību nodokļu nemaskā, nemaksāšanai, naudas atmazgāšanai. Par nodokļu maksāšanu, par nodokļu plānošanu. Valstis var būt konkurencē ar savām nodokļu sistēmām. Tās to arī, protams, dara. Tiek izmanto dažādas nodokļu likmes, dažādi nodokļu režīmi, sistēmas. Startautiski tas ir atzīts, ka šāda nodokļu konkurence nav palī, nav īpaši liederīgi, tas nepalīdz, tas samazina uzticību nacionālai nodokļu sistēmai. OECD darbs ar BEPS programmu, kā arī Eiropas komisijas darbs, ir tiešām sniedzis lielu ieguldījumu, lai varētu samazināt šo neveselīgo nodokļu konkurenci. Es saku neveselīgi, jo ir arī veselīga e, konkurence. Tas, ko mēs tagad redzam, un tagad tas viss ir procesā, jo BEPS pasākumi arī pašlaik ir īstenošanas procesā, tad es domāju, ka nodokļu plānošana, kas varētu samazināt o, sabiedrības uzticības, šī ietekme ir mazāka. Bet, nu, tas viss ir vēl procesā. Jāatzīst arī, ka valsti šeit spēlē ļoti, ļoti būtisku lomu, izstrādājot starptautisko sistēmu un starptautiskā sadarbība. Uh, ir ļoti svarīgs elements, lai risinātu uzticības krīzi. Vielen Dank. Paldies, paldies. Nākamais runātājs ir Lūija Mišels Aldisvārda. Bitte. Uh, oui. Uh, Jā, paldies. Vispirms uh, vēlos izteikt savu abrīnu visiem mūsu viesiem. Tiešām ir iespējas, ka mēs uzklausām zudušo dzēnieku, dzēnieku tādu kā paneli. Jūs uzskatāt, ka nozara ir nos, uh, noslēgta, nekāda problēma nav. Un no politiskā viedokļa. Uh, Nu, tas nav ļoti precīzs jautājums, bet es gribētu zināt jūsuprāt, cik daudz ir uh, legālu dosie Panamas dokumentos, cik daudz ir nelegālu dosie un personīgi no ētikas viedokļa, cik daudz ir legāli, bet nemorāli dosie. Tālāk man ir jautājums uh, Manārds kungam. Uh, Panamas dokumentos teikts, ka es nesniedzu ārzonas pakalpojumus, tas būtu komerc eh, attieksmes konsultēju, un tas nav tas pats. Manārts kungs, tad o, kāda ir pienākuma, kas ir vie, paredzēta vienam, bet ne otram, tālāk Manārta kungam. Kādi ir trūkumi visā šajās eh, nodokļu plānošanas sistēmās? Uh, tad jūsuprāt, kāda ir nodokļu optimizācijas definīcija? Van Vegal kungs, un kā jūs definējat izvairīšanos no nodokļu maksāšanas? Kur ir šī nianse, kur ir šī robeža? Kā nodrošināt klientu kontroli? Manert kungs, un uh, man tas tiešām ir aktuāli, uh, tas, ko teicāt jūs, ļoti tā smalki brīdinājāt, ka ir jāievēro caurskatāmība un privātums. Es esmu liberāls. Es neesmu te e, bīstamais kreisais, bet tomēr gribētu atbildes uz šo privātumu. Jūs runājat par šo līdzsveru starp privātumu un um, caurskatāmību. Van Veigalkungs, tas ļoti svarīgi. Uh, Ko jūs saprotat ar saprātīgu padomu nodokļu jomā? Ļoti precīzi jautājumu gribētu šeit dzirdēt. Mišel? Jā, paldies Mišel kungam. Es domāju, ka Manhārda kungs varētu sākt ar atbildēm. Well, I will... Mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem par uh, Nevar dot jums šeit eh, procentus par to, cik daudz bija likumīgu un nelikumīgu dokumentu, Panamas dokumentos. Eh, man nav arī vairāk informācijas par to, kāda jums ir pieejama. Mums vienkārši ir tas, kas ir, ko lasījām arī pašaziņas līdzekļos. Skaitļi, jā, skaitļi ir sarežģīts jautājums. Šveice, man atkal jāsaka, nezinu īsti par eh, detaļām par Šveices noregulējumu. Uh, Esmu Austrijas eh, jurists ne Šveices, bet uh, mums tomēr ir arī pārskats par visām sistēmām Eiropā, un Šveice ir pieņēmusi dažos iepriekšējos gados tādu sistēmu, kuri pieņemti vairāk grozījumi, un es godīgi sakot nezinu, vai šie grozījumi ir visi ņemti vērā Panamas dokumentos. Cik man zināms, tad Šveice strādā savādāk eh, starp šo uh, juridisko konsultāciju no vienas puses un uh, finanšu aktivitātēm no otras puses. Kā jau teicu, īsti eksperts neesmu šajos jautājumos. Interesantāks, manuprāt, ir jautājums par juridisko jautājumu, par uh, attiecībām starp caurskatāmību un privāto dzīvi no vienas puses un no otras puses. Es domāju, ka mums ir ļoti skaidri noteikumi Kā teica Eiropas cilvēktiesība tiesa, atsaucās īpaši uz uh, spriedumiem par 18. pantu Eiropas cilvēktiesību konvencijā, kas arī ir svarīgi. Eiropas cilvēktiesību konvencija ir saistošs instruments uh, Eiropas Savienībā noteiktā veidā. Viens uh, nesens spriedums bija par Mišo lietā. Eiropas cilvēktiesību tiesa pārbaudīja Francijas regulējumu par pret naudas atmaskāšanu un salīdzinot ar 18. pantu cilvēktiesību tiesā tika teikts, ka tas nav pārkāpts, bet ziņošanas pienākums. Jo ir uzraudzība pašu uz regulējošai iestādē. Un tika skaidri pateikts, ka aizsardzība ir nodrošināta. Tas attiecas uz visu, kas attiecas uz eh, juridiskām procedūrām, visu, kas attiecas uz eh, advokāta un klienta attiecību būtību. Jā, labi, paldies. Vai kāds vēlas vēl kaut ko pieteikt? Nē, arī šeit podījumā nē. Nu tad Go uh, vārdā met Kātīkungs. Ā, nē, uh, lūdzu, jums vārds atbildēja. Lūdzu. Trīs jautājumi bija ir tiepaši par šo atbildību, par uh, konsultāciju, padomu, nodokļu jautājumos. Jūs runājāt par saprātīgu uh, padomu konsultāciju nodokļu jomā. Yeah, I, I... Jā, es ceru, ka es lietoju vārdu reasonable, pamatots. Atvainojos, es lietoju vārdu atbildīgs. Bet es domāju, ka arī šis reasonable ir ļoti labs vārds. Gribētu izteikt eh, divas piezīmes. Viena. Kā jūs varat redzēt materiālos, PVC esmu strādāju arī Amsterdamas universitātes uh, profesors nodokļu jautājumos, uh, tātad izglītība nodokļu jautājumos. Eh, bieži vien tur ir runa par jurisprudences tehniskajām pusēm. Tas pašlaik mainās. Vienkārši paturiet prātā šo izteikumu. Tas, ko teica arī profesors Harrington, profesora Harrington šorīt no rīta, uh, viņa teica, ka tieši tur ir svarīgi e, paraudzīties, kas notiek, kad e, nodokļu jautājumus e, risina praksē. Un es domāju, ka profesionāli, kas strādā nodokļu jautājumos, fokusēs tieši uz šiem tehnisko, tehnisko dabu, bet es labprāt runātu par atbildīgu nodokļu konsultāciju. Un PVC ar savu rīcības kodeksu un uh, nodokļu politikas paneļiem patiešām sā, uzsākt tādu darbu, kad e, tiek veids ne tikai tehniskās puses darbs, bet tas arī vēl kaut kas, kas patiešām atbilst klienta uzņēmē darbībai, vai tas uh, ņem vērā faktus, ņem vērā uzņēmē darbības vidi, kā to var saskatīt plašākā kontekstā, ko domā izdevās puses par to, kā tas atbilst uh, uzņēmuma rīcībai, darbībai, darbības jomai. Tas, protams, arī atkarīgs no juridiskās kultūras atsevišķās valstīs, no paražām, no tradīcijām. Tātad, no kā sastāv šīs, šīs nodokļu konsultācijas? Tas uzsākas ar šo tehnisko pusi, bet mēs šeit saskatām arī kaut kādu noteiktu attīstību pēdējā laikā, un tūlīt beigšu runāt, tas nav, neatstāja ļoti skaidrs nodokļu uh, noteikumus, likumus gan uh, valstī iekšienē, gan arī startautiskā līmenī. Paldies. Tagad Kātī kungs. Jā, paldies. Mans jautājums ir profesoram Vēgelam par attiecībām starp eh, PVC attiecībām. Palīdzot ieviest uh, šos likumus un uh, par potenciālajiem konfliktiem, kas eh, var parādīties. Vienkārši gribētu sniegt piemēru no īrijas. PVC mums bija partneri un eh, bija konsultācijas Google un Facebook, kā strādāt tieši īrijā un kā darboties kopējā šajā globālajā tirgū. PVC ir arī ļoti tāda augsta pozīcija arī ASV eh, Tirnācības rūpniecības palātā. Un eh, šie nodokļi, šie nodokļu jautājumi, šie nodokļu taupīšanas modeļi, lai varētu darboties arī turpmāk, arī, piemēram, Nīderlandē, mums, protams, ir arī finanšu ministrs, ko mēs konsultējamies arī par nodokļu jautājumiem. Mēs arī zinām, kāda loma PVC uh, bija Luksulīgas gadījumos. Tātad vismaz divas dalību valstis Eiropas Savienībā ir, par kurām varēja teikt, ka PVC ne tikai atviegloja nodokļu maksāšanu vairākiem lieliem koncerniem. Vai jūs varētu varbūt pateikt, kādas attiecības ir starp PVC un valdībām? attiecīgajās valstīs, vai jums ir ar kaut kādas noteiktas vadlīnijas, raugoties uz šādu rīcību un kāda loma ir uh, valdību konsultācijas, vai jūs varbūt varētu konkrēti pateikt, uh, kāda ietekme ir jūsu tīkliem, raugoties uz Eiropas Savienības uh, politiku. Ir ļoti pareizi, ka mums ir vajadzīgas kādas robežas, bet ja aizslēgtām durvīm uh, notiek likuma veidošana, tad eh, var tomēr konstatēt eh, interešu konfliktu. Mm. Jā, es domāju, ka uh, profesors uh, Veigels jau sākumā ko teica par šo sistēmu, bet lūdzu jums vārds. <coughs> Jā, paldies, paldies par šo jautājumu. Jūs pieminējāt vairākus nodokļu maksātāju vārdus un uh, nevēlu šeit runāt par individuāliem nodokļu maksātājiem tagad, saucot viņus vārdos. Un atbildot uz uh, kon interešu konfliktu, kas tika uzdot šis jautājums arī agrāk, atzīstu, ka šis uh, jautājums uh, ir tāds, kas ir jārisina. Domāju, ka tur ir liela atšķirība no šķīrums starp interešu konfliktu. Ja lieli tīkli sniedz konsultācijas attīstībām valstīm, sistēmai, gan likumdošanai, gan administrācijai, Un šis uh, dialoga veids, kuru jūs tikko kā pieminējāt, domāju, ka ja politikas veidotāji atbildīgie katrā no Eiropas Savienības dalību valstīm, ja viņi runā ar advokātu firmu pārstāvjiem, es domāju, ka šādās attīstītās valstīs ar uh, labi izstrādātām sistēmām notiek šāda apmaiņa, es domāju, ka tas viss jau labi darbojas. Mums jau bija šī diskusija. Mums ir bijušas tās diskusijas arī Nīderlandē, manā valstī. Nekautušos teikt, ka kādreiz pat ierēģi, kas atbild par nodokļu politiku un viņu ieteikums ir, jā, te, sakot, ka viņi varbūt nav neatkarīgi, vai arī viņi runā ar uh, uzņēmumu pārstāvjiem, ka neņem vērā, ka tur ir uh, atšķirīgas intereses. Tā vispārīgā nozīmē runā, nu, to arī domāju vispār, es domāju, ka dialogs ir ļoti svarīgi un tam vajadzētu notikt. Un uh, jautājumi, uz kuriem es tikko atsaucāties, ka ir jāveido dialogs, tas ir pareizi, bet, bet tikai vēl viena piezīme. Uh, par eh, nodokļu plānošanu. Daži no vārdiem, kurus jūs nosaucat ASV multinacionālajā uzņēmumā, jūs raudzā, raukāties ASV nodokļu sistēmu. Tur ir uh, milzīgs stimuls ASV multinacionālajiem nodokļu maksātājiem. Šeit eh, šos uh, ienākumus eh, norādīt eh, un atgriezt atpakaļ ASV, un tas arī ir teikts no ASV valdības puses. Protams, ka arī likumdevējiem ir jāspēlē šajā procesā ļoti liela loma. Paldies. Tikai vēl viens neliels punkts eh, uzņēmumu, kas tika pieminēta Google, Apple un Facebook. Tas jau bija ļoti vispārīgi teikts bet tieši nesaskatāt interešu konfliktus. Tie paši cilvēki, kas sniedz konsultācijas uzņēmē, kā apiet likumu nodokļiem, viņi sniedz konsultācijas arī valdībām par to, kā veidot uh, likumdošanas pr procesu. Jā, neesmu tādā pozīcijā, lai atbildētu uz jūsu konkrēto jautājumu par uzņēmumiem. Jā, ar šo jautājumu strādāsim tālāk. Un nākamais Paskāls Durāns zaļo vārdā. Lūdzu, Durāna kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Nu, uh, realitātei jūtos diezgan nēt šodien, jo klausos jūsu teiktajā, un man ir tāda pati uh, sajūta, kā manam kolēģim uh, Lui Mišēlam. Nesmu ne uh, liberāls, ne bīstamais uh, uh, kreiso pārstāvs. Nu, varbūt kaut kur pa vidu mēs varētu, teiksim, definēt uh, man nostāja. Un šī sajūta, kāda man ir, viss ir perfekti, viss ir lieliski, bet atbildība ir tik nu, izplūdus starp vienu un otru pusi. Nu, ļoti vienkārši. Advokātiem nav nekas sev pārmetams, auditoriem arī ne, un bankas lieliski strādā. Ļoti jauki. Nu, ļoti jauki izņemot to, ka aiz šīs brīnišķīgās prakses ir simtiem tūkstošiem un pat miljardi, kas pazūd tādēļ, ka nav budžeta, lai kaut ko finansētu. Ir miljoniem cilvēku, kas mirst pasaulē, jo terorisms tiek finansēts. Un šie pārvetumi mierīgi notiek caur šīm finanšu konstrukcijām. Ir miljoniem cilvēki, kas mirst, jo ieroču pārdevēji dara savu darbu. Uh, un uh, viņi darba tikai tādēļ, ka uh, jūs viņiem palīdzat, kāds, no, kāds viņiem palīdz, un uh, tādēļ, ka ir šādas uh, iespējas nelegālai aprietam, tā kā Panamas arhīva to uh, pieder, ir Preis uh, Waterhouse, ir advokātu biroji, jo viņi ir monopola tiesības un viņi sastāv šos. Uh, uh, dokumentu, uh, šīs dokumentu paketnes, un uh, tādēļ, ka šādiem uh, advokātu kompānijām ir uh, uh, monopols, un uh, ar šo naudu tiek ļoti daudz un dažādas lietas uh, darītas. Es individuāli neuzbrieku jums uh, uh, morāli un arī uh, uh, par lietu. Manhartkungs, jūs stāstat, ka ir noteikumi un deontoloģijas uh, koda, kas ļoti labi strādā advokātu vidū un ka nav nepieciešams ne mainīt, ne uh, palielināt juridisko. Uh, likumdošanas aktu skaitu. Tas ir ceturtais jautājums, jūs uz to atbildējāt. Un piektajā, jautājums, tiek, piektajā daļā jums tiek uzdots cits jautājums, cik sankciju ir uh, bijušas. Un šis jautājums jums tika uzdots, un jums, uh, at, jūs atbildējat, nezinu, cik zinu, tad neviena. Kā jūs varat teikt un kā jūs varat mums izskaidrot, ka no vienas puses regulējums darbojas, un no otras puses, ka nav nekādas sankcijas, par kurām jūs zināt. Tātad vai na, sankcijas nav vai tādēļ, ka noteikumi nav labi, vai arī, un tā ir cita lieta, jūs mums stāstat, ka jums nav atbildes uz jautājumiem, ko mēs jums uzdodat. Jā, labi. Jā, paldies, ka ļāvāt man uh, uzdot jautājumus. Es labi sapratu, man nav laika. Nē. Nē, pat Mišela kungs tikai uh, 2 minūtes 51 sekundu uzdan jautājumu. Jā, labi. Manhart kungs, tagad jums laiks atbildēt. Well, I'm not, not really, uh, it's difficult to answer your, your question. Ļoti grūti atbildēt jūs jautājumu. Jūsu jautājums bija garš. Mums ir uh, šis rīcības kodeks, šai rīcības kodeksā ir ētiskie noteikumi, un tad arī mēs profesionāli ar saviem pienākumiem esam saistīti ar šiem noteikumiem. Jā, un diemžēl jums ir taisnība. Sodu skaits nav pieejams Eiropas līmenī. Šīs sodu skaits nav pieejams advokātu asociācijai, nedz arī juristu firmām. Mēs mēģinam iegūt statistikas datus. Esam gadiem to mēģinājuši darīt, taču tas ir jautājums, kas ir drīzāk jāuzdod nacionālajām iestādēm, lai mums būtu šie dati. Mums ļoti svarīgi ir saņemt informāciju no nacionālajām iestādēm. Tā ir viena lieta, kas noteikti ir jāuzlabo noteikumos. Mums ir jānodrošina labāka informācijas plūsma tā informācija par lietām, kas tiešām ir notikusi, lai mēs varētu labāk risināt šīs problēmas. Tālāk par ētiskiem jautājumiem. Uz advokātiem arī attiecas likums. Mēs nekad neveiksim nekādas nelikumīgas aktivitātes. Vēl vairāk advokāti ir vairāk kārt brīdinājuši. Uh, par situācijām, kur situācijas var rasties. Esam mēģinājuši pievērst tam uzmanību. Uzskaitu, ka šie pasākumi ir nesuši augļus. Un, ja skatāties arī Panamas dokumentus, tad, nu, cik mēs zinām, no Panamas dokumentiem nav uzsākt nekāda tiesvedība. Tādēļ uzskatām, ka viss darbojas. Durankungs, mēs šo jautājumu vēl izskatīsim un es dalību valstīs prasīsim par šiem gadījumiem un organizācijām. Nākamais uzdos jautājumu Deivids Kobons, bet vēl laiks atbildēja vienreiz. Paldies. Jā, es jau atbildēju arī Mišela kungām, bet vēlreiz atbildēšu. Jā, esmu sniedzis iespaidu, ka bankas uzskata, ka viss ir brīnišķīgi un mēs varam vienkārši turpināt kā līdz šim, tad esat mani pārpratis. Es mēģināju paskaidrot, kā ir ļoti daudz, kas notiek, bet ir tūkst miljoniem uh, transakciju, kas ir ļoti sarežģītas, reģionāls, centrāls un tā tālāk. Es mēģināju paskaidrot, šīs dilemmas par vietējām uh, bankām un arī tas, ka uzņēmiem nav pietiekamu uh, zināšanu par finanšu jautājumiem. Un arī uh, es uzskatu, ka ir jābūt dialogā ar tiesību sargājušām iestādēm, ar vidutā institūcijām, ko es pārstāvu. Tādēļ arī man patīk šī uzklausīšana, un es tiešām uzskatu, ka tas ir kas tāds, kas jāturpina. Rubenkungs. Uh, Dankeschön, Herr Präsident. Paldies. Jā, bija ļoti interesants, interesants komentārs, ka arī vietējā līdz lielākās ir tiek kontrolēts par naudas atmazgāšanu, un arī man ir tāda pieredze mājās, uh, arī vēl mani vēlētāji par to ir sūdzējušies, ka tieks, ka pat eh, izskati ļoti grūti izsakot šos banku kontus pat bowlinga klubiem. Atteikums un uh, iebildi vienmēr ir, protams, terorisms. Neesmu ne Miss Mārpola, ne, ne James Bonds, bet teroristi izmanto citas metodas. Viņi vairs neizmanto, piemēram, kā, piemēram, vairs mobilos telefons. Viņi noteikti izmanto arī citas metodas, piemēram, islāmisme islamistu banku sistēmu, ko nevar izkontrolēt, jau parasto banku sistēmu nevar izkontrolēt, kur nu vēl to. Tādēļ es saprotu, ka drošības iestādēm tas viss ir brīnišķīgi ideja. Šī naudas atmazgāšana ir arī kļuvusi par savu veidu industriju. Aizvien palielinās banku nodevas, un varbūt arī tas palielina pēļņu bankām. Nu kā tad jūs samazināt? Uh, Um, negatīvo ietekmu uz biznesu, uz uzņēmumu. Jo vienkārši banķieri kļūst aizvien uh, turīgākie. Kas par to maksās? Mazie uzņēmumi, lūdzu apgaismojiet mani. Jā, das, uh, die Frage geht etwas am. Jā, šis jautājums ir nu, nedaudz netik saistīts ar pamat jautājumu, bet maiskons lūdzu. Mentioning... Es negribēju attaisnot banku sektoru runājot par supermarketiem. Es runāju par savu pieredzi, kad mēs uzsākām ar pirmajiem, darbu ar pirmajiem likumiem, ar lik, eh, pirmajiem likumiem pret naudas atmazgāšanu. Es atceros, ka tas bija 96. gadā Un uh, kopš tā laika kopā ar tiesības sargājušām iestādēm sadarbību iestādēm esam uzlabojuši šo instrumentu. Esam tagad daudz labāk bruņoti, lai varētu cīnīties pret naudas atmazgāšanu un vairs uh, nemocītu veikalus vai mazos uzņēmumus. Protams, ka atbilstība ir sava cena. Uh, Arī tagad ir grūtāk ieiet parlamentā nekā 15 gadus atpakaļ tieši drošības apsvērumu dēļ, un tā ir izmaksa arī, kas ir saistīta ar atbilstību. Tā ir izmaksa, kas ir saistīta ar uh, uzņēmēju darbību un finanšu sektoru higienu. Paldies, vai vēl kāds? Nē, liekas, ka nē. Nākamā uh, Barbara uh, Kapla ENF vārdā. Paldies, priekšstādā kungs, un paldies uh, Nārkai Konka ieradāties šeit uzklausīšanā ļoti interesanti. Mans pirmais jautājums ir uh, uh, Vimam Īskungam. Jūs teicāt, ka tiesiskums un uh, tiesiskā drošība ir ļoti nozīmīga banku darbībai. Piekrītu jums, taču redzu zināmu nedrošību, kāda uh, rodas, piemēram, attiecībā uz melniem sarakstiem. Mēs paši Strasbūrā pagājušā nedēļā mm, uh, runājām par eh, sarakstu ar nodokļu eh, oāzēm, kas ir, ies, ko komisija iesniedz, to eh, neatbalstījām, jo mums likās, ka dažas valsts pietrūkst, un Maltas finanses ministrs pagājušajā nedēļa intervijā teica, ka Panamas iestādes attiecībos Panamas arhīvu darbību noskaidrošana nepietiekam sadarbojas ar Maltas iestādēm. Uh, Tā tad melnie saraksti, problēmas, un komisārs Moskovici šeit komitejā decembrī teica, ka saistībā ar Panamas arhīviem un pārkāpumiem pret uh, rīcības plānu uh, attiecībā uz uh, nodokļu nemaksāšanas novēršanu var tikt piemērts arī sankcijas. Un tad ir jautājums, kā bankas vērtē šos nedrošības riskus. Jūs esat uh, labi. Uh, jums ir labi instrumenti, lai strādātu, ja, piemēram, panam pat nebūs nosaukt šajā melnajā uh, sarakstā, vai kādas atkāpšanās iespējas ir, vai um, tas varētu nozīmēt, ka arī bankas uh, paaugstinātu tarifus par pakalpojumiem. Un vēl jūs teicāt, ka uh, advokātam jāpazīst viņa klients un um, tam ir nepieciešama informācija. Jūs zinat, ka ceturtajā direktīvā par nodokļu legalizēšanu ir paredzēta uh, šāda um, iespēja, tas novedīs pie augstākām pārvedam cenām, ja, piemēram, jums jāpārbauda, kas ir um, vēstuļu uh, firmu īpašnieki vai arī īpašnieku akciju uh, turētāji. Tātad operatīvā un finanšu iet ietekme attiecībā uz um, klientu izvērtēšanu? Un otrs jautājums, vai ir uh, iespējams konflikts ar tādu paplašinātu klientu izvērtēšanu? un a, uh, personu datiem. Attiecībā uz 8. pantu cilvēktiesību konvencijā īpaši par a, uh, a, uh, korespondences brī, brīvību. Jā, arī par ilgu šis jautājums, Maiskungs, tad Manhart kungs un Vegels. 12.28, maksimāli 15 minūtes varam ilgāk strādāt, vēl seši runātāji sarakstā. Lūdzu, uzstājieties īsi. For your, for your question. Paldies jums par jautājumu. Jā, patiešām juridiskā nedro, nedrošība un kā, kādu risku tas izraisa jau atsaucos uz to, tas ir jārisina. Nevar daudz komentēt eh, debatas dalībvalstīs, eh, ir ļoti sarežģīti, jo dalībvalstiem ir dažādas intereses. Tas, ko es aprakstīju, ir drīzāk tas, kas notiek, bet ja jūs eh, šeit patiešām redzat, kuras valstis ir melnajā sarakstā, bankas vēlas panākt atbilstību, un uh, jūs redzat, uh, kādus cenu tas izraisa. Bieži vien tas ir kapitāla tirgus. Ja ir vājas institūcijas, tad jūs to uzreiz redzat, kad tas atspoguļojas uzņēmē darbības izmaksās un uh, procentos starptautiskos kapitāla tirgos. Paldies, Mahard kungs, ja iespējams lūdzu īsi. Jā, gribu atbildēt angļu valodā. Uh, well. Bet runāšu arī par Austriju. Jā, patiešām šis eh, klientu izvērdēšana identifikācija, tas izraisa izmaksas un ir sarežģīti, protams, pateikt, kurš uzņemsies šīs izmaksas Austrijā. Mums ir jānosaka noteikumi par to, kurš maksā šīs izmaksas. Austrijas uh, advokātu asociācija mēs uh, sākam domāt par to, kā rast risinājumu, kā noregulēt šīs izmaksas un paraudzīsimies, kāds būs rezultāts. Operatīvās izmaksas ļoti lielas, it īpaši tādēļ, ka mums ir nepieciešama piekļuvas datubāzēm, un datubāzes ir ārkārtīgi dārgas. Un atkal advokātu asociācija vēlas eh, rast risinājumu, tādu risinājumu, kas būtu finansiāli iespējams, pat tad, ja tas būtu vienkāršāks Tagad vārds eh, profesoram Vekās. Man nav nekas ko piebilst priekšēdētāji. Nu jā, vēl labāk tad nākamais uh, Ludvigs Nīdermājers. Lūdzu. For coming. Paldies, paldies, ka atnācāt. Šodien gribēju atsauties to, kas jau tika pieminēts. Tas ir nelielā atšķirības starp pirmo paneli un otro paneli, jo pirmais panelis nopietnāk vērtējušies uh, eh, situācijas, bet jūsu interpretācijas izklausās, ka tas drīzāk ir tāds morāls dabas jautājums. Mēs šeit nevēlamies nevienu apvainot, bet mēs vēlamies uzlabot situāciju, slikto situāciju, kas ir radusies tādēļ, uh, kā ir rīkošās valdības rezultātā, ka nav pietiekami laba likumdošana, nav ieviesta likumdošana, bet, protams, ka arī uzņēmumi ir uh, to izraisījuši, ko jūs prezentējat, ko jūs varat darīt jūsu uzņēmē darbībā, lai uzlabotu labāk lietas nākotnē. Jā, paldies, un kas sāks? Bankas, lūdzu. Uh, vēlreiz. Es neteicu, ka viss ir brīnišķīgi. Es pateicu ļoti skaidri, ka mēs gribam skaidrus noteikumus. Tādēļ es arī ticu OECD darbam un arī, ko es teicu saistībā ar pirmo panā, paneli šo jauno dīlu, šo jauno vienošanos, kas ļaus strādāt arī Eiropas Savienībā daudz precīzāk un skaidrāk. Paldies. Lūdzu. Paldies. Jā, jautājums ļoti labs. Un tas noteikti jautājums, ar kuriem būtu jāstrādā. Nu, vienkārši nokopējot kādu pasi, dokumentus, tas neatrisina jautājumu. No apvienotās karalistas perspektīvas advokātu uzņēmumi vēlas apmācīt advokātus tieši naudas atmazgāšanas jomā. Tieši domājot par to, no kurienes nāk šie fondi, šī nauda, vai ir aizdomīgas aktivitātes, vai struktūra ir pārlieku komplicēta. Patiesībā tad, lai iesaistītu visu šo domāšanu un izskatīt, vai kaut kas trūkst no britu perspektīvas Mm, pietrūks kontroli pār šīm pastkastīšu uzņēmumiem un ka šāda uzņēmē darbība vispār nav regulēta. Kā es saprotu, Panamas dokumentus ir tieši tas, ka tur ir runa par pastkastīšu kompānijām. Vandēgelkungs, jā, es uh, atsaukšos uz to, ko teica Mēskungs agrāk. Atbildot arī uz šķiet Pelenkungu sacīto par šo jauno vienošanos New Deal un arī par to, ka visas puses atzīst, ka problēma ir. Te ir vairāki jā, jautājumi, ar kuriem es nepiekrītu Pelenkungam. Bet uh, par New Deal es gan varu piekrist, jā, protams, ka ir problēma. Es ceru, ka šīs panelis uh, varbūt nenodeva vēstījumu, ka problēmas nav. Ja mēs izmantojam organizācijas, kas te, šeit tiek pārstāvēts arī turpmākās diskusijās, un ja mēs analizējam, kur ir konkrēts problēmas, kā uzlabot sistēmu, tad potenciāli jums tiešām ir uh, labi sabiedrotie jūsu jaunajā šajā dievu sistēmā. Bet te piekrītu vēl kam, kas izskanēja šorīt, ka vairāk noteikumu nav atbilde. Kā, jau, nu, kā noteikumi var būt efektīvi, lai, saņ, lai panāk mērķi? Paldies, paldies par šiem skaidrojumiem. Tagad uh, Virģina uh, Roziera. Lūdzu, kolēģis Kundze. Paldies, priekšsētē, kungs. Es uzklausīju jūsu uh, aicinājumu uh, skaidrai likumdošanai nodokļu jautājumā. Uh, Un arī aizstāvot jūsu rīcības kodeksu, jāsaka, pēdējā laikā jūs esat tieši šajā centrā tam, kā funkcionē nodokļu sistēma, un jūsu enerģija vairāk tiek tērēta tam, kā labāk izmantot eksistējošos likumus, nevis to burtu sētam, bet tam. Um, skatoties darbībām. Un tagad mēs redzam, kā arī ir nodokļu izvairīšanās politikas, un daudzkārt tika tas uzsvērts, ka agrīnie ziņotāji bieži vien parāda izturēšanos vai šīs schēmas, kādas ir trauksmes cēlāji, es runāju par trauksmes cēlājiem, un tas ir viens no tiem būtiskākajiem instrumentiem, kas atļauj cīnīties izvairīšanās no nodokļu maksāšanas jautājums. Man Veigela kungam jūs atbildējāt kolēģiem un teicāt, ka ir rīcības kodeks, kas aicina jūs darbiniekus ziņot par problēmām. Un mans jautājums, jā, protams, ka jūs zinat, ka uh, LuxLeaks ir uh, ļoti tāds uh, interesants jautājums, un šis parlaments arī sāk strādāt uh, um, intensīvāk attiecībā uz uh, nodokļu izvairīšanos. Uh, Nodokļu maksāšanas izvairīšanās, un vai arī jūs esat ko darījuši savā organizācijā, lai mainītu darbību un lai pārtrauktu mm, nelegālās darbības un lai pievērstos šīm problēmām, kas skar vienlīdzību nodokļu jomā. Kāda ir PPC loma attiecībā uz trauksmes cēlājiem? Kādi ir konkrētie pasākumi, kas norādītu uz tām lietām, kas nefunkcionē kārtīgi un lai mainītu to? un pēc lukslīgs eh, jūs eh, eh, esat veikuši no tādas aktivitātes, un rīcības kodeks ir padīkts tāpats, un jūs esat aktīvi iesaistījušies pret šiem diviem cilvēkiem, un jūs noteikti arī zinat, ka šis parlaments strādās lai izstrādātu ieteikums attiecībā uz trauksmes cēlājiem. Kāda ir jūsu nostāja? bet es neesmu droša, ka uh, nu, tieši tas būs uh, tas, kā mēs strādāsim. Paldies! Profesor Kungs, lūdzu īsi atbildi. Jā, īsi, priekšsēdi, paldies par jautājumu. Par ziņotājiem, trauksmes cēlājiem es jau atbildēju, ka es uh, neesmu nu, tajā labākā pozīcijā, lai atbildētu šo jautājumu. Tas pats attiec arī uz jūsu jautājumu par jautājumu būtību attiecībā uz nodokļu plānošanu. Skatot Eiropas komisijas darbu, ECD darbu, arī to, kas ir panākts rīcības kodeks grupā, lielākā daļa no eh, starptautiskās nodokļu struktūrēšanas ir eh, zināma pasaulē. OECD jau ir pieņēmusi pasākumus, lai nodrošinātu konsekvences saskanību sistēmā. Tas arī ir tas, par ko runājam iepriekš. Un, godīgi sakot, politiķu zināšanas, starptautiskās organizācijas un to zināšana. Zināšanas ir uh, visai plašas par šo. Ja kāda struktūra nav pieņemama, ir jāmaina likums, ir jāmaina noteikumi, taču realitāte šodien ir tāda, ka valsts joprojām savā starpā konkurē ar savām nodokļu sistēmām. Te arī jums ir spēlējuma loma. Paldies, tagad Fanagan Delāra. Uh, Pateicos pavisam īsi un tieši no manas puses. Man kad kungam jautājums. Ļoti interesanti lasot jūs rakstiskās atbildes ICB. Jūs uzskatāt, ka aizdomīgu darījumu ziņošana atbilstīgā AML direktīvai ir problēma, jo tas attiecas uz profesionālo slepenību. Ja Jūsuprāt, šāda atklātums rada problēmas advokāti, advokātiem vai tad varbūt arī mēs varētu aizliegt vienkārši advokātiem sniegt padomas ārpus uh, Tātad eh, vēlreiz atkārtoju, pēdējo. ja šī atklātība ir problēma advokātiem, vai mums kā politiķiem vajadzētu aizliegt advokātiem sniegt ieteikumus eh, nodokļu jomā ārpus strīdē jurisdikcijas? Īsa atbilde. Jo skaidrāki noteikumi, jums vieglāks darbs. Ja politiķi nāk klajā ar skaidriem uh, noteikumiem un likumiem, tad ikdienas darbā advokātiem, grāmatvežiem, mm, citai profesijai ir vieglāk sniegt juridisko padomu. Tādēļ arī aicinu jūs nāk klajā ar skaidrākiem noteikumiem. Paldies. Vēl trīs jautājumi pa minūti, minūte jautājums, minūte atbild. Anna Gomeša, vicepriekšsēdētāja, minūte, bet sarežģīti. So Jā, ļoti ir sarežģīti advokātiem ir šeit noteikt klientus, viņus identificēt. Vai jūs piekristu, kā caurskatāmība un reģistru, reģistrācijas sistēma faktiskajiem īpašniekiem un uh, korporācijām un trastiem ar minimāliem datiem ir būtiski, lai nodrošinātu jūsu profesionālo darbību. Paldies, Rīmskungs. Protams, kā atskaites standārti, no tā nevar atteikties lielās debates ir par to, kādā apjomā šiem uh, reģistriem jābūt uh, publiskotiem, nē. No apvienotās karos perspektīvas mums ir apmēram 10 miljoni vai 9 miljonu trasti. Un, eh, ja ir šāds reģistrācijas pienākums, eh, tāpat kā jebkuram pilsonim, tas varbūt ir neproporcionāli. Tātad ir jābūt eh, ļoti skaidriem noteikumiem, tas ir svarīgi. Bet, kas attiecas gan uz uh, cilvēktiesībām, un vajadzētu arī struktūras, kas darbojas uh, Eiropas Savienībā visur. Uh, vienādā veidā. Jā, ir jāizmanto arī digitālās iespējas. Gribēju pieminēt, grib, man atbild ir jā uz jūsu jautājumu. turmāk arī jāturpina uzlabot uh, caurskatāmība attiecībā uz CDD informāciju par klientu uh, identifikāciju. Bērns Luke, brīvā mikrofona procedūrā. Pavisam īsi jautājums Van Eigels kungam. Ja komisija uh, izstrādās uh, sarakstu ar uh, nodokļu uh, oāzēm, vai uh, PricewaterhouseCoopers uzņemsies uh, pienākumu? Uh, nesadarbot Eh, teiksim, eh, saviem klientiem ieteikt sadarboties ar eh, šiem sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem vai nē? Nē, esmu tādā pozīcijā, ka var atbildēt uz jūsu jautājumu. Tas izvirza vēl citus jautājumus. Sākšu atbildēt savādāk. Jā, ja būtu šādā sarakstā valstis, kurās notiek likumīga uzņēmē darbība un klienti lūgtu atbalstu no profesionāliem eh, pakāpojumu konsultantiem, tad eh, PVC, es nezinu, kādēļ viņi, lai viņi apkāpot šādus klientus, tas ir jautājums, kur noteikti vajadzētu par to padomāt. Ir ārkārtīgi sarežģīti sniegt atbildi tieši šajā brīdī. Paldies! Yeah. Jā, jā, paldies! Un pēdējais eh, jautājums jauns kolēģis. Tagis Maki Georgion kungs. Paldies priekšādātāji. Ir acīm redzami, ka mūsu priekšā ir ļoti liels jautājums, tā ir globāla problēma. Gribētu pat vēl teikt, ka esam labirintu priekšā. Kas mums ir nepieciešams, kā likumdevējiem, ir jāatzīt, lai redzētu, ko mēs varam mainīt, lai uzlabotu to jautājumu, kas ir mūsu, kas mums jārisina. Man nav tāda iespēja, ka saņēmu informāciju, kas ir nepieciešama. Mūsu priekšā cilvēki, kas attaisno taktikas, kas mums ir jāmaina. Man ir skaidrs jautājums. Pastāv tiesības gan visās valstīs kas sniedz iespēju katrai personai dibināt uzņēmumu un sniegt tam savu nosaukumu vārdu, vai tas ir saprātīgi. Varam attaisnot to, bet kaut kāds iemesls. Vai kāds vienmēr varēs manipulēt sistēmu, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Uh, vai ir kaut kā citi iemesli, varbūt mēs varētu to visu līdzsvarot un paraudzīties, kas ir vislabāk, kas dod vislielāko labumu cilvēkiem. Vai kāds to var atbildēt? Jā, liels paldies par jautājumu. Jā, es nezinu, vai es attaisnoju visu, tas nemaz neatbilst manam raksturam, bet es nesaprotu jautājumu īsti. Manā valstī jūs nevarat uh, vienkārši kaut kā nosaukt savu uzņēmumu, jo uzņēmumi viss tiek reģistrēti, un tas viss ir oficiāli. Nezinu, vai man citi eh, pan, panēļ dalībnieki piekrīst. Jā, labi, paldies. 12.46, 16 minūtes ilgāk esam strādājuši vairāk. Nevaram. Nē, mums ir jābeidz. Jautājums ir, ka. Vai, ja kādam ir iespēja dibināt uzņēmumu, bet tas jau ir, un mēs nezinām, kas, kā šo uzņēmumu sauc, vārdu nezinām, vai tā, tas ir pamatoti? Jums vajadzētu zināt, ka. Kā Visa uh, diskusija taču ir par faktisko īpašnieku. Tas ir svarīgi. Vai tas ir pamatoti? Kādēļ? Nevis jā, bet kādēļ? Jūs varbūt varat debatēt ārpus oficiālās sanāksmes. Divpusēji. Lielas paldies! Paldies tiem, kas piedalījās diskusijās. Mēs saņēmām daudz dažādas atbildes un daži jautājumi ir palikuši atkal, atskatīsim tos turpmāk. Paldies pirmajam, otrajam panelim. Paldies tūkiem, ļoti sirsnīgs paldies. Ar šo slēdu sēdi. Mūsu nākamā sēde ceturtdien pulkstens 11. Paldies!